darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Lūdzu, ieņemiet vietas. Die Sitzung der Konferenz der Präsidenten. Priekšsēdāja konferences sēde, kas ir atvērta visiem deputātiem, ir atvērta. Es sveicu Eiropas komisijas vicepriekšsēdāja amata kandidātu Timermanu kungu šajā sēdē. Jūs zinat, ka saskaņā ar 118. pantu reglamentā un 18. papildinājumu tiek um, īstenots uzklausīšanas. Kandidāti tiek novērtēti balstoties uz viņu spējām, viņu eiropeiskie iesaisti un viņu personīgo neatkarību. Tāds ir novērtējums. Arī tāpat arī komunikācijas spējas un uh, sev uzticētās darbības jomas zināšanas tiek novē, uh, novērtētas. Šim mērķim ir organizēta šodienas uzklausīšana. Uzklausīšana ir uh, pēdējā pirms izvērtēšanas. Izvērtēšana notiks komiteja priekšsēdētāju sēdēs. Timermans kungs uh, sākumā izteiks ievadvārdus maksimāli 15 minūtes ilgi. Pēc tam sekos eh, jautājumu uzdošana, kopā 45 jautājumi. Cienītie kolēģi un kolēģis, jūs varēsiet šos jautājumus uzdot. Katrs jautājums ir paredzēts vienu minūti. Timermans kungs atbildēs uz jautājumiem divu minūšu garumā. Tā kā mūsu rīcībā ir ierobežots laika sprīdis, lūdzu ievērot jums atvēlēto runas laiku un koncentrēt uzmanību uz būtiskajiem jautājumiem. Šī uzklausīšana ir pieejama parlamenta lapas interneta vietnē. Tā tiek raidīta, jūs varat tai sekot. Dargie kolēģi, jūs zinat, ka es esmu ļoti laipns un uh, vislai, visnotaļ tolerants, izņemot, ja jūs pārsniedzat runas laiku. Un šodien tas ir īpaši nepieciešams visā citādi. Tirmamans kungam un jums pašiem nebūs pietiekami daudz laika. Tas nozīmē, ka pēc 50 uh, sekundēm sāka. Uh, parādīties skaņas signāls, un pēc tam, uh, pēc tam es es runājos gaismas signāls, un pēc tam es izslēgšu mikrofons, ja jūs būtiski pārsniegsiet laiku. Timermans kungs, tas ir sakāms arī attiecībā uz jums, ja jūs pārsniegsiet laiku, minēt vēl jā, bet pēc tam jūs runas laiks arī tiks Uh, pirmkārt parādīts uh, ekrānā, uh, kas jums ir redzams, un, ja jūs būtiski pārsniegsiet runas laiku, tad atslēgšu mikrofonu. Vai ir kādi jautājumi par procedūru? Nē, nav. Timermans kungs, lūdzu jums vārds. Priekšstādātāji, godāmie deputāti, man šodien ir liels gods un prieks uzstāties jūsu priekšā to intensīvo desmit dienu laikā, kurā Eiropas demokrātija sev ir pierādījusi no labākās puses. Ja komisija tika apstiprināta, tā būs pirmā komisija, kas patiešām dzimus Eiropas eh, parlamentā. Mēs sāksim piecu gadu ilgu sadarbību, eh, partnerību un īstu politisko dialogu. 2014. gads ir ļoti īpašs gads eh, Eiropai. Pirms simts gadiem sākās pirmais no diviem pašnāvnieciskajiem kariem, kas sakropļoja Eiropas tautas un nodarīja lielu kaitējumu divām paudzēm. Pirms 70 gadiem Rietuma Eiropa atbrīvojās, un tas noveda pie šī unikālā projekta, ko mēs saucam par Eiropas integrāciju. Šobrīd mēs vairs nerunājam spēka un uh, varas valodā, bet gan mm, apsveicot idejas, ka mm, tad, ja kaimiņi dzīvo līdzīgi kā mēs, mēs varam dzīvot un uh, kopā plaukt un zelt. Nu, tikai pirms 25 gadiem šī ideja kļuva pieejama visiem eiropiešiem, kad krita Berlīnas mūris, brutāls spēks un vara, kas uh, krita arī brutālais spēks un vara, kas bija dominējusi pēc aizdzēles priekškara. Un, kā teica Vaclavs Kāvels, tikai tad rietumi un austrumi kļuva par geogrāfiskiem rādītājiem, nevis politiskiem vai morāla, morālām kategorijām. Uh, Raugoties 25 gadus senā pagātnē, es varu tikai apbrīnot, cik lielā mērā Eiropas tautas ir varējušas pārveidoties. Man vecākā meita ir dzimusi 1986. gadā, kad Eiropas eh, dalījuma beigas bija neiedomājams. Vecākais dēls 89. gadā, kad neiedomājamais kļuva par realitāti, un mans jaunākais gads, dēls 2004. gadā, kad desmit jaunas valstis pievienojās Eiropas Savienībai un pārveidoja savas sabiedrības. Ir ļoti svarīgi uzsvērt šos punktus, jo es redzu, ka tos eh, bieži uh, ignorē, raugoties uz Eiropas trūkumiem. Nepārprotot mani, ir nopietni trūkumi, un Junkera komisijai būs jāpierāda, ka mēs esam spējīgi tos risināt. Bet izējas punkts varbūt nav tik slikts, kā reizēm tiek attēlots. Eiropa ir varējusi fundamentāli pārveidot savas sabiedrības, ir izvairījusies no sabrukuma un sadrumstalotības, ir saglabājusi vienoto valūtu un ir pierādījusi, kā kritiķiem un uh, slikta gala prognozētājiem par spīti sliktākajai krīzē kopš 30 gadiem uh, nav taisnība. Kaut arī daudziem miljoniem eiropiešu nav darba, ir maz uh, sociālās uh, aizsardzības un maz iespēja. Eiropa pašlaik tiek pārbaudīta uh, globālo politisko, ekonomisko un sociālo izaicinājumu kontekstā. Mums, kā politiķiem un civilierēģiem, ir eh, jāpierāda, ka mēs varam izmantot instrumentus, lai mūsu vēlētāji, mm, lai mēs varētu piepildīt mūsu vēlētāju cerības. Ja jūs mani apstiprināsiet, es izmantošu savu enerģiju, pieredzi un pārliecību, lai atbalstītu ievēlēto prezidentu Junkeru, eh, mēģinot eh, padarīt par panākumu stāstu viņu darba kārtību izaugsmē, darba vietu veidošanai, godīgumu un demokrātiskām pārmaiņām. Mums ir jāatjauno pilsoņu uzticība tam, ka ES var sasniegt labus rezultātus. Mums tas ir jāpierāda ar praktiskiem rezultātiem, ka ES institūcijas nekalpo pašas sev, bet kalpo mūsu pilsoņiem dalībvalstīm. Un um, domāju, ka. Um, to, ko var darīt es, ir jādara es, un dalībvalstīm jādara labāk, jādara tas, ko tās var darīt labāk. Komisijai eh, būtu jāliek akcents uz eh, lietām, ko tai ir jādara. Un tās lietas, kas ir ieskicētas uh, Junkera politiskajās vadlīnijās, tā kā šī programma ir politiska, politiskas programmas rezultāts, uh, tad mēs varam rēķināties ar Eiropas parlamenta vairākumu atbalstu un uh, Eiropas pa, Savienības padomas atbalstu. Labāks regulējums, koncentrēšanās uz uh, starpinstitucionālo attiecību uzlabošanu un pastāvīgu uzmanību tiesiskuma aspektiem, kā arī pamatiesību ievērošana, visi ir nepieciešami aspekti, lai mēs varētu to izdarīt. Sāksim dialogu ar to, kādi ir mūsu kopīgie politiskie mērķi un kā to sasniegt Nākamā gada sākumā es piedāvāšu kolēģijai virkni ar priekšlikumiem, kuri būtu jāatsauc pēc konsultācijām ar, šim, ar šo parlamentu. Gada laikā es sagatavošu labāku regulējumu pārskata priekšlikumu un līdz gada beigām noslēgšu starpinstitūciju nolīgumu par labāku likumdošanu, kas cerams saskaņos mūsu centienus, lai labāk kalpotu Eiropas interesēm. Ja mums tas izdosies, es esmu pārliecināts, ka mums var not, veidoties ļoti laba politiskā diskusija par daudzgadējo mm, plānošanu, balstoties uz uh, mūsu institūcijām un piešķirot jēgu Lisabonas līguma 17. pantam. Es uh, panākšu, ka komisijas uh, ietekmes novērtējums vērtē ne tikai komisija, bet uh, ka tiek eh, ņemtas vērā arī pārmaiņas eh, likumdošanas gadījumā. Šobrīd ir svarīgi, lai komisijas ietekmes novērtējuma kolēģi varētu neatkarīgi novērtēt eh, pamatotās intereses un iesaistītu eksperts no ārpuses. Es personīgi paudīšu savu viedokli par ietekmes novērtējumu kvalitāti, kad tie tiek celti kolēģijas galdā un neklusēšu, ja tie būs slikti. Ir svarīgi, lai dialogi ar nacionālajiem parlamentiem tiek stiprināti, ka tiek izmantota dzeltenā vai oranžā kartīta komisijai, tas ir ļoti rūpīgi jāpārdomā un jāsniedz motivēta atbildi. Domāju, ka komisijai tiešāk jāiesaistās dialogos ar nacionālajiem parlamentiem šādos gadījumos. Ja mani ievēlēs, es uh, izmantošu savu lomu, lai iedrošinātu kolēģus iesaistīties tiešās diskusijās ar nacionālajiem parlamentiem un viņus uzklausīt, kā arī sniegt pamatots atbildes. Šo, šo diskusiju rezultātos jādalās arī ar Eiropas parlamentu, un mums visiem ir kopīgi labāk jāsaprot, ka politiskā subsidiaritātes nozīme komisijai ļaus izvairīties no nevajadzīgu priekšlikumu sagatavošanas un ļaus mums atrast labāko veidu, uh, kā sasniegt mūsu mērķus, ko ir iespējams panākt tikai ar kopēju nostāju. Eiropas Savienība ir tauta un pilsoņu savienība, kas pēdējo desmitgažu laikā ir tuvinājušās vienotrai, neapšaubot nacionālās identitātes vai nacionālo valstu nozīmību. Es stingri ticu, ka ES var būt spēcīga tikai tad, ja dalību valstis ir spēcīgas, un dalību valstu spēks ir atkarīgs no savienības spēka. Mana personīgā pieredze man rāda, ka tikai kopā mēs varam panākt uh, ietekmi globālu jautājumu risināšanā, piemēram, klimata jautājumos, terorismu, un arī aizstāvēt uh, tādu valstu kā Ukrainas suverēno izvēli. Valstis un uh, pilsoņi paliek divas galvenās ES sastāvdaļas. ES uh, nedarbosies, ja mēs uh, mēģināsim iet uz priekšu viens uz otru rēķina. Ir politisku struktūru dabā pievērst vairāk uzmanības jaunām iniciatīvām nekā esošās likumdošanas izvērtēšanai, bet mums ir nepieciešams to mainīt. Būs nepieciešams labāk strādāt, lai uzklausītu pilsoņus un uzņēmējus, kas ir mūsu tiesību aktu mērķis. Mums ir jābūt ļoti godīgiem. Uh, tad, ja šī likumdošana nesasniedz plānotos rezultātus, un mums ir jāuzklausa arī iesaistītās puses dalību valstīs, ne tikai tie, tās iesaistītās puses, kas ir pārstāvētas šeit Briselē. Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība Briseles burbulī, kurš, manuprāt, prasa starpinstitūciju nolīguma uzlabošanu un obligātu lobby reģistru. Labāks regulējums nozīmē, nenozīmē regulējumu trūkumu Mm, tas ir birokrātijas samazināšana. Tas ir uh, iespēja atvieglot cilvēkiem, vieglāk nodibināt uzņēmumu, nolikt personālu, radīt vairāk darba vietu, likvidēt administratīvo slogu, dublēšanos, novecojušu likumdošanu. Un, ja mums neizdosies panākt labāku resina, re, regulējumu, ja mēs, uh, mums nāksies saskarties ar iesaistītajām pusēm, kuras uh, būs vilšās es, jo uh, neredzēs, ka Eiropa sniedz pievienoto vērtību vai pat rada papildus uh, slogu. Un es uh, apsolu, ka palīdzēšu kolēģiem uh, visos viņu darbos un mm, iebildīšu tad, ja man būs pretais viedoklis. Man ir svarīgi, lai mēs panāktu taustāmus rezultātus mūsu pilsoņiem. Vairuma mūsu vē vēlētāju mēs visi esam Briseli un visi esam atbildīgi par neveiksmēm un vilšanos, neatkarīgi no tā, kurš ir par to atbildīgs. Uh, gribēju jums norādīt, ka pirksta rādīšana un kaunināšana uz citām institūcijām neko nedos. Mēs gūsim labus rezultātus tikai tad, ja izdosies vienoties par kopēju pieeju un to, ka ir nepieciešams mainīties. Un, um, mēs uh, cietīsim neveiksmi, ja tā nedomās visi. Mēs uh, gūsim panākums tikai tad, ja būsim uzticīgi Eiropas uh, principiem, vērtībām, konsekventi un skrupulozi piemērosim eh, likuma vāru visās ES institūcijās un visās dalību valstīs. Un arī šeit eh, viena neveiksme atspoguļosies uz visiem citiem. Komisijai, kā līguma sargātājai, ieskaitot pamatiesību hārtu, ir pilna atbildība, lai nodrošinātu ievērošanu. Es izvirstu to par savu primāro prioritāti. Uh, Es izmantošu visus instrumentus, kas ir komisijas rīcībā, lai nodrošinātu tiesiskumu piemērošanu un pamatiesību ievērošanu ciešā sadarbībā ar maniem kolēģiem kolēģijā un komisāriem, kas arī atbild par šiem jautājumiem. Un tad, kad būs saņemts atzinums no Eiropas Savienības tiesas, es nekavējoties spēšu ne, nepieciešamos soļus, lai e, es varētu pievienoties Eiropas padomas e, cilvēktiesību konvencijai. Es cieši sadarbošos ar visām nacionālajām Eiropas un starptautiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar pamatiesību veicināšanu un aizsardzību Un atkal, viena panākuma ir visu panākumu, jo mēs visi mēģinam sekmēt pamatiesību ievērošanu. Te tiešām ir vieta mūsu savstarpējai sadarbībai un arī akūta nepieciešamība politiskām saistībām, kā šis parlaments ir uzsvērs. Tāpēc es organizēšu ikgadēju kolokviju par pamatiesību situāciju Eiropā, kurā tiks iesaistītas uh, visas institūcijas, ieskaitot, protams, arī Eiropas parlamentu godājumie deputāti, priekšnādātāji. Mm, savos ievadvārdos es ceru, ka dalījos dažās domās par to, kāpēc man tas ir svarīgi, un apstiprināju tās lietas, kuras, kurās sadarbošos jums pamatiesības, lai aizsargātu Eiropiešus, labāka likumdošana, kas kalpo Eiropiešiem, un komisija, kas kalpo Eiropai. Tas, protams, nav izsmeļošs saraksts, bet es uh, gaidu jūs jautājumus, lai sāktu īstu politisko dialogu, vienotos par kopēju pieeju, un es saprotu, ka tas, ko mēs piedāvājam, nav viegli, un tas uh, noteikti vēl tālu no finiša. Uh, Nekā nevienas izmaiņas nav grūtākas, kā laust pastāvējušu praksi un attieksmi. Tomēr izmaiņas, ko piedāvā Junkera komisija, ir ārkārtīgi būtiskas, ja vēlamies atgriezties pie jaunu darba vietu no veidošanas izaugsmes, godīguma un cerības Eiropai. Ja, izdos, ja mums izdosies gūt panākums, mums būs vajadzīgs eh, ne tikai jūsu atbalsts, bet arī pilna jūsu iesaistīšanās. Varbūt šajos laikos ir viegli likt dūšai saskriet papēžos, bet mēs domājam par izaicinājumiem, ar kuriem nācās saskarties mūsu vecvecākiem vecākiem, kuras tie pārvarēja un kuri ir redzējuši Eiropu daudz sliktākā situācijā, kur tomēr ir izdzīvojusi un plaukusi. Mēs esam tie, kuriem tā būs jāmodernizē un jāuzlabo. Un tāpēc nevajadzētu nonāk pie tā, ka šis mantojums paliek tikai vēstures grāmatās. Tas ir aktuāls arī šodien. Tā ir mūsu Eiropa un tas ir mūsu pienākums par to rūpēties. Protams, ka tas ir grūti, bet tas mums ļauj parādīt, uz ko mēs esam spējīgi. Padarīsim lepnus mūsu vecākus, ļausim ar mums lepoties mūsu bērniem un atgriezīsim Eiropas pareizā ceļa spožākai nākotnē. Paldies, priekšsādātāji! Sirsnīgs paldies, Timermans kungs. Tagad vārds uh, Gonzales Pons kungam lūdzu. Yes, eh. paldies, uh, priekšsādātāja kungs. Esiet sirsnīgi sveikts uh, Eiropas tautas partijas vārdā Timermans kungs, un es gribu jums paziņot, kā mēs piekrītam tām vērtībām, kuras jūs minējāt savā runā. Eiropas uh, valstis ir vienodas uh, arī vēlmē aizstāvēt tiesības, uh, kuras mūs vieno. Solidaritāte, dzimlīdztiesība, brīvība. Tie ir pamatprincipi, uz kuriem no kuriem nevar atteikties, un tas izriet arī no jūsu teiktā. Eiropai jāievēro šīs pamattiesības, un tas ir jāsaka arī uh, ciņā, ka tas attiec arī ciņā pret organizēto noziedzību un terorismu. Jāaizsargā visas tiesības, kādas ir tiesiskuma sadaļā, un jāveicina tiesiskuma un uh, uh, brīvības telpa, ko mēs veidojam šeit Eiropā. Tā ir Eiropas Savienība. Sīrijā un uh, Irākā pat laban ir uh, desmitiem, simtiem eiropiešu, kas ir uh, kā turisti turp devušies, bet eh, cīnās eh, teroristu pusē. Viņi varētu būt ļoti bīstami, kad atgriežas eh, atpakaļ Eiropā. Kādas pasākums jūs ievadīsiet, lai cīnītos pret šādu fenomenu iespējamību un pret terorismu? Paldies par jūsu jautājumu. Šis ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, ar kuru jāskaras dalību valstīm un Eiropas Savienībai. Tas ir tiešām uh, um, satraucoši, ka mūsu gudrākie, talantīgākie cilvēki būtu gatavi doties uz citām valstīm um, un pēc tam atgriezties un kļūt par draudu mūsu sabiedrībām. Uh, Tas ir skaidrs, ka uh, sabiedrībai ir vienmēr uh, tiesības sev aizstāvēt pēc šāda veida terorismu. Mums kā valstīm vajadzētu vairāk sadarboties, lai reaģētu uz šo uh, tiešo drošības draudu, kas pastāv. Tas ir skaidrs apdraudējums visiem Eiropiešiem un viņu drošībai. Tā uh, galvenokārt ir mūsu dalību valstu atbildība. Uh, Bet kas attiec uz Eiropas Savienību un Eiropas komisiju, terorisma apkarošana nedrīkst eh, ļaut mums neievērot pamatiesības, kuras vēlamies aizsargāt. Cīnoties pret terorismu, mums ir arī jānodrošina tas, lai mēs neierobežot mūsu pilsoņu pamatiesības. Ja mēs to darītu, ja mēs šeit ielaistos kompromisos, uh, tad mēs uh, paši uh, pārkāptu tās vērtības, kuras vēlamies aizstāvēt, cīnoties pret terorismu. Un es uzskatu, ka tas tiešām ir ļoti nopietnas pienākums, kas mums ir, un es uzskatu, ka mums ir jānodrošina, lai jebkura Eiropas Savienības institūcija uh, ievērotu hartas un uh, Eiropas Savienības uh, līguma vērtības. Paldies. Apitelāmita. Nākošais runātājs Pitēlis kungs, lūdzu. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, gribu sociālistu un demokrātu vārdā jūs uh, sveikt un uh, gribu teikt paldies par ļoti veiksmīgajiem ievadvārdiem. Paldies, Timermans kungs. Jūsu um, pēdējie vārdi pierādīja arī to, ka uh, ir tāds tā kā pārāvums starp pilsoņiem un Eiropas Savienību. Eiropas projekts ir apdraudēts un pret to var aktīvi rīkoties iesaistot Eiropas pilsoņus. Tātad vairāk pilsoņu jāiesaista un plašāk to līdzdalību. Lisabonas līgumā šis jaunais pilsoņu iniciatīvas uh, instruments ir eh, minēts, eh, piemēram, tāds iniciatīvas kā tiesības uz darbu, eh, ūdensapkans jautājumi un citi. Kā jūs plānojat atbilst šim izaicinājumam un kā jaunā komisija dos savu ieguldījumu, lai slēgtu šo pārāvumu? Ehm, durante dibattitos. Jā, es pats sarunu laikā kad tika diskutēts Lisabonas līgums, pats bija viens no tiem, kas inicijēja un arī strādāja pie šīs pilsoņu iniciatīvas instrumenta izstrādes. Pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka pilsoņi ir ļoti aktīvi um, reaģējuši. Uh, es to labi saprotu. Dažkārt tomēr tas ir tā pārāk juridiski. Uh, pilsoņu iniciatīva tika ne tikai juridisku iemeslu dēļ uh, ieviesta, bet tādu uh, iesaistas un politiskiem eslu dēļ. Tādēļ es ierosinu rīkoties politiskāk tad, kad būs citas pilsoņu iniciatīvas. Un es domāju, ka komisijai arī ļoti nozīmīga šīs iniciatīvas atpazīt kā politiskas iniciatīvas. Jā, līgumā ir rakstīts, un, protams, ka jāievēro tas, kas ir uh, rakstīts līgumā, jo līgums mums visiem ir uh, saistošs no vienas puses, jā, bet no otras puses tas mums dod iespēju iespēju sākt politisku diskusiju par dažādiem jautājumiem, par drošības jautājumu, par iniciatīvām, kādas tiek diskutētas parlamentā un komisijā, un arī par pilsoņu politisko iesaisti runājot. Es domāju, ka komisijai un uh, parlamentam jāvienojas, jānoslēdz vienošanās un jāsaka, jā, mēs diskutējam to ar pilsoņiem ne tikai tiem, kas šeit ir Briselē, bet arī dalību valstīs, kam ar, arī tiksies ar pilsoņiem un ar tiem pilsoņiem, kas vēlas un meklē kontaktu ar uh, Briseli. Nākošais runātais man Dālenkungs. Mēs uh, redzam, ka vēlēšana laikā vēlot Eiropas parlamentu, ir aizvien mazāk vēlētāju aktivitāte jau kopš 1977. gada, un ja runājam par atbalstu maksājumiem, tad Eiropas pasākumi nav pārāk iemīlēti un augsti vērtēti, tiek kritizēts fakts, ka ir ļoti daudz noteikumu. Kas to labāk varētu mainīt nekā jūs, komisārkungs, pārveidot Eiropu un uh, Mm, sasniegt tādu ierosmes un iniciatīvu jautājumu. Jūs jau runājat par to, ka uh, Eiropa var strādāt efektīvāk un uh, var samazināt dažādas slogas. Nu, piemēram, jautājums uh, par noteikumiem, kādi ir attiecībā uz iepirkumu un uh, citiem noteikumiem. Ko jūs darīsiet, lai Eiropa būtu efektīvāka, lai Eiropa nevis traucētu, bet uh, iedvesmotu? Vandālenkungs, paldies par jūsu uzdoto jautājumu. Ja jūs būtu bijis pagājuši gadu kopā ar mani Maidana laukumā, tad jūs būtu redzējis, ka Eiropa iedvesmo. Eiropa ir uh, iedvesmas avots daudziem miljoniem eiropiešu, burtiski kā bāka tādā nedrošības pasaulē. Netrūkst uh, iedvesmas, bet no otras puses jums ir taisnība. Uh, sakot, ka ir trūkumi, ka ir daudz noteikumu, noteikumu eh, jāīsteno, un eh, šis eh, jautājums jārisina kopā. Mums ir nepieciešams parlaments, lai mums palīdzētu. Komisija aktīvi strādās. Es jau norādīju uz tiem pasākumiem, ko komisija īstenos, bet es gribētu, lai uh, Mm, parlaments arī ļoti nozīmīgi un intensīvi strādāt, nu, piemēram, novērtējuma, uh, izvērtējumā. Ja mēs runājam par tiem pasākumiem, kādi tiek ievadīti un jaunajiem projektiem. Un jau īstermiņā, tiešām jau īstermiņā mums jāpārliecina nelielie un pastāvīgie uzņēmumi, jo viņi bieži vien saka, Eiropa ir sloks. Tātad mums ir jāmēģina atvieglot šo slogu, lai viņi varētu labāk attīstīties, lai varētu vairāk cilvēkiem dot darbu un labāk attīstīties kā uzņēmumi. Es domāju, piemēram, par um, maiznīcām nelielām beķerējām pārzinu šo jomu, esmu lasījis arī analīzes. Ja kaut nelielas izmaiņas būtu šajā sektorā, tad tas varētu novest uzreiz pie tā, ka šajās nelielajās maisnīcās peķerijās vairāk cilvēku varētu rast darbu, tur ir radīti, radītas darba vietas. Šeit, piemēram, mēs varam ļoti vienu ko pozitīvu atrast. Paldies, priekšsādātājs Akīntvēlts kundze un sveicu jūs, Timermans kungs. Alta grupa atbalsta jauno inovatīvo struktūru Eiropas komisijā ar vicepriekšsādātiem, bet daži kandidāti ir norādījuši, ka viņi neņems vērā šo divu līmeņu sistēmu. Kādas pilnvaras jums kā pirmajam vicepriekšsādātājiem būs, lai disciplinētu un vadītu uh, citus komisārus, ja jums nebūs uh, patiesu pilnvaru vai šī sistēma nebūs strupceļā? Uh, Aldei Eiropas vērtības ir viena no galvenajām prioritātēm, un jums arī, ja nemaldos. Un uh, mums vajadzētu uh, mūsu pamatiesības vairāk aizsargāt. Jūs teicāt, ka jūs strikti tās ievērosiet, bet uh, savā raktiskajā tekstā jūs sakāt, ka ņemot vērā kultūrālo daudzveidību un tā tālāk. Tātad vai tas nozīmē, ka jūs pieņemsiet pamatiesību pārkāpumus, ja tās ir kultūras tradīcijas, un vai jūs pievērsiet acis, ja kāda dalībvalsts pārkāps pamatiesības nacionālo tradīciju vārdā. Vai jūs, Timermans kungs, būsiet valdību vai pilsoņu pusē? Lūdzu, Timermans kungs. Jā, paldies. Man patīk šis jautājums, Intvēlts kundze. Ļaujiet man sākt ar otro jautājumu, jo tas ir tiešām ļoti būtisks. Uh, Es domāju, ka es centīšos sadarboties ar visiem Eiropā, lai veicinātu pamatiesību ievērošanu. Es gribu izveidot uh, institūciju tīklu, kas vienotru var stiprināt. Es gribu cieši sadarboties ar Eiropas padomi, ar pamatiesību aģentūru, ar Venēcijas komisiju un cilvēktiesību aktīvistiem nevalstiskajās organizācijās un es noteikti nepiekāpšos pamatiesību jautājumos nedrīkst ar kultūras kontekstu attaisnot pamatiesību un cilvēktiesību pārkāpums. Un katrai Eiropas Savienības dalību valstī ir jāievēro harta tā, to ir apņēmusies, to pieņēma visas dalību valsts un Eiropas parlaments. Viss, ko es varu darīt, ir uh, atgādināt dalībvalstīm par viņu pienākumiem, ko viņi ir uzņēmušies. Un es izmantošu visus komisijas rīcībā esošos instrumentus, lai ieviestu šīs idejas un šos noteikumus, ko pašas dalībvalstis ir apņēmušās pildīt. Par uh, organizācijas uh, par, par komisijas organizāciju. Nesatraucieties, mēs uh, pievērsīsimies galvenokārt eh, priekšstādātāja Junker, Junker noteiktajām prioritātēm, kuras apstiprināja arī šī parlamenta vairākums. Mēs nodrošināsim to, ka uh, strādāsim pie galvenajiem jautājumiem, un jā, līgums ir pamats mūsu darbam un uh, nosaka komisāru pozīcijas, bet um, līgums dod arī komisijas priekšstādātājiem organizēt komisijas darbu. Un viņš to darīs tā, lai mēs varam sasniegt mūsu nospraustos mērķus un prioritātes. Paldies tagad, Cīmērs kundze, lūdzu. Mans, jā, Timermans kungs, es eh, esmu sapratusi, ka jūs nebūsiet tāds kā klēpjas sunīts, negribat tāds būt un varbūt, ka būtu, ja jūs būtu Junkara kunga kreisā uh, roka, jo tad būtu iespēja, ka tas, ko jūs uh, prasat no dalību valstīm, uh, Uh, proti uh, cilvēktiesību nepārkāpšana, pamatiesību ievērošana, ja jūs to attiecinātu uz komisiju. Krīžu menedžments, uh, trojkas politika, taupības politika ir novedusi pie cilvēktiesību pārkāpuma un uh, uh, Eiropas cilvēktiesību hartas pārkāpumiem. Kā jūs uh, rīkosieties, lai uh, veicot ehm, ehm, normatīvo aktu ietekmes novērtējumu, cilvēktiesību pārkāpumu netiktu pieļaut nākotnē. Un otrkārt, es labprāt gribētu uzzināt jūsu viedokli par to, kā jūs dialogu ar nacionālajiem eh, parlamentiem attīstīsiet, lai dalību valstis plašāk iesaistītos ne, eh, investīciju programmās un tam sniegt arī nepieciešamo finansējumu. Lūdzu, laiks atbildēji. Mēs aizstāvēsim pamatiesības dalību valstīs un arī institūcijās Eiropas Savienībā. Un jūs noteikti arī esat jau dzirdējusi, ka komisijas priekšsēdētājs Junkara kungs jau ir solījis, ka jaunos dokumentos tieks izvērtēta arī sociālā komponente. Tas ir ļoti nozīmīgi, ka sociālais ietekmes novērtējums, ieviešot jaunas normatīvos aktus, tiek izvērtāts. Junker kungs to solīja, un mēs šādā izpratnē arī rīkosimies. Tagad attiecībā uz dialogu ar nacionālajiem parlamentiem. Es domāju, ka mums jārūpējas par to, lai mēs varētu mobilizēt naudas līdzekļus, lai mēs varētu investēt Eiropas ekonomikā, lai būtu vairāk darba vietu lai būtu vairāk cerības Eiropas iedzīvotājiem, kas eh, tiešām ir daudz cietuši šīs krīzes laikā. Un es eh, domāju, ka tā atbilst ar tam, ko Junker kungs jau iezīmēja mūsu šodienas eh, budžets, ar to ir saistīts nacionālās iespējas, arī investīcijas Arī Eiropas investīcija banka, tas ir viss tas, ar ko aktīvi rīkoties. Un domāju, ka spēsim to, jo ekonomika arī tā, kā Dombrovska kungs vakar teica, ekonomikai tiešām ir nepieciešams investīcijas. Un to mēs spēsim. Es esmu pilnīgi pārliecināts par to. Lambert. Lambert kungs. Paldies, došu jums iespēju, Timermans kungs, uzstāties franču valodā. Citēšu Mm, pasaulē eksplozē e, nevienlīdzība un likums to ierobežo. Jūsu reputācija ir tāda, kas mūs nedaudz dara tādas piesardzības. Jautāšu par labāku pāraudzību un vadību. Jūs esat uzstājies pret uzņēmumu nodokļiem un to ieviešam ļoti praši e, Eiropā, bet mums Eiropas Savienībā ir 28 dažādi uh,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 es atvainojos, uzņēmumu eh, nodokļu formas un nodokļu formas vispār. Vai eh, jūs vērtējat, ka jūs iepriekšēji izteikumi varētu būt bijuši kļūdaini, un ko jūs domājat par ASDS mehānismu, kas tagad tiek ietverts eh, dažādās, um, dažādos līgumos? Vai jūs domājat, ka valsts regulējums ir pārāk plašs, un vai jūs domājat, ka visi šie jautājumi ir saistīti ar labāku pārvaldības iespējamību? Paldies! Atbilde. Nu, ja jūs uh, uzsver, tad mēs varam arī uh, nu, mūsu reģionālajās, teiksim, reģionālās dialektos uh, izteikties. Es un arī priekšstādāju kungs tagad par uh, nodokļiem. Es šeit redzu vienkārši arī uh, ierobežojums, kādas nosaka līgums. Komisija var izteikt priekšlikumus balstoties uz līgumu, bet ne uh, doties uh, būtiski tālāk. Ja jūs piedāvājat izmaiņas līgumus, uh, Labi, bet nu, tas ir citam brīdim. Komisija balstīs savus uh, priekšlikums uh, uz uh, līgumu tādu, kāds tas tagad ir. Un līdz ar to es neredzu, kāda Eiropas Savienības kompetence būtu tajā jomā, par ko jūs runājat. Nākošais jautājums. Uh, pieejamība tiesām. Es domāju, ka man kolēģi Jurova bija ļoti precīzi, kad viņi runāja par šiem tematiem, un es domāju, ka citi komisāri arī, kuriem jums bija iestēda, respektīvi komisāra amata kandidāti, kuriem jūs bija iespēja uzdot šos jautājumus, atbildēja, nu nav nekādi, tas nav nekāds, tas nav iespējams limitēt pilsoņu iespējas vērsties. Mm, tiesās, ja ir kādi konflikti. Līdz ar to es neredzu nekādu iespēju līgumā, par kuru diskutēsim, ierobežot pieejamību tiesām tiesai, kāda tā ir tagad. Tā ka diskusijās, kuras tiks uh, sāktas un uh, turpināts uh, arī ar ASV, tas būs nu, tāds ļoti strikts uh, Eiropas Savienības uh, punkts. Paldies, nākošais runātais Borelī kungs. Godātājs komisār, kungs, tā kā jūs būsiet atbildīgs par koordinēšanu un labāku pārvaldību, kā arī tiesiskumu un arī daļai iekšējām lietām, iekšlietām, tad esam ļoti norūpējušies par to, ka liela daļa no Eiropas finansējumiem nonāk organizētās noziedzības kasēs. Kādus konkrētus priekšlikumus jūs izteiksiet? jūsu abās atbildības jomās, lai finanšu plūsmas no Briseles nenonāktu pie tiem uzņēmiem, kas ir organizētās noziedzības daļā. Eiropas institūcijām ir jāuzņems atbildība Ja Eiropas līmenī tiek pieņemti lēmumi, tad tas ietekmē dalību valstis. Borelī kungs, jūs runājāt par Eiropas Savienības līdzekļiem. Jāsaka, ka liela atbildība piekrīt arī dalību valstīm. Arī tām struktūrām valsts pārvaldē, kas nav tieši valsts struktūras, bet drīzāk reģionālas valsts pārvaldības struktūras. Es domāju, ka mums jāstrādā daudz precīzāk. Un ciešāk jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai mēs varētu būt pilnīgi droši, ka līdzekļi tiek izmantoti tiem mērķiem, uh, kādiem tie ir domāti. Un uh, pat labāk mēs bieži vien pārāk daudz atstājam dalībvalstu ziņā. Šeit es redzu uh, kopēju atbildību uh, dalībvalstīm un Eiropas institūcijām un prota šo atbildību uh, to pilsoņu priekšā, kas ir samaksājuši nodokļus, no kuriem uh, šie līdzekļi un šie finanšu līdzekļi tiek ņemti. Šeit mums ir jāmeklē, jāmeklē kopā ar revīzijas palātu risinājumu, lai mēs labāk zinātu nākotnē kur nonāk dalībvalsts, kas tiek uh, dots uz uh, dalībvalstīm konkrēti. Jevners kundz, lūdzu, jā, komisāra amat kandidāta kungs, jūs minējāt, ka nāksiet klajā nākamgad ar labāks likumdošanas iestāžu nolīgumu. Jums atcerēsieties, varbūt, ka padomu komisija un parlaments pagājuši gadu izlēma ar iestāžu nolīgumu par likumdošanu tieši organizēt savu darbu, un mums ir 17. līguma punkts, kur ir likumdošana likumdošanas programmas noteikums un iestāžu nolīgumu, bet to Eiropas komisija vēl nav izmantojusi. Un eh, es iedomājos, ka pilsoņi sagaida no mums, lai mēs labāk sadarbotos un būtu efektīvāki. Un ja mums ir kopīga likumdošanas programma iestāžu nolīgumā, tad mēs mazāk strīdētos par uh, to, kā sadarboties un vairāk sadarbotos. Tātad jautājums jums, jūs esat gatavs sadarb... izstrādāt pavisam jaunu iestāžu noglīgumu, kur būtu iekļauta likumdošanas eh, programma, vai arī jūs eh, paņemsiet par pamatu 2003. gada eh, iestāžu nolīgumu, kur kaut ko pamainīsiet. Un jautājums ir arī, vai padome ir padome. Un es domāju šeit par poļu Priekšsēdētāji. Vai jūs varētu lūdzu poliski atbildēt? Jā, es varu pateikt paldies poliski, tas arī viss. Jā, es tiešām, um, man žēl, ka es uh, nerunāju poļu valodā, bet um, pirms 70 gadiem man tēvu tieši atbrīvojas poļu karavīru, varbūt man vajadzētu runāt poliski, bet es precīzi atbildēšu uz jūsu jautājumu. Ko es gatavojos darīt? Tās idejas, kas man ir par labāku likumdošanu un labāku regulējumu, es gribu sākt ar dialogu ar Eiropas parlamentu, jo parlaments ir spērs soļus, lai būtu labāka likumdošana, piemēram, uh, savus ietekmes novērtējums ieviesis. Un tādējādi mums ir labāka sistēma. Un mums abiem vajadzēs vērsties pie padomas, jo man liekas, ka padomas līmenī vēl ir jāveic liels pārliecināšanas darbs, lai viņi izvēlētos to pašu pieeju. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo šobrīd eh, mēs ļoti labi varam pārbaudīt eh, jau iepriekš eh, likumdošanu, pirms tā tiek pieņemta, bet tad, kad uh, Eh, īzījam cauri šai unikālajai procedūrai. Man liekas, ka nekur pasaulē nav šādas um, sistēmas, ka ir uh, padomē biedri, kas ir uh, izpildvaras daļa un atgriežoties mājās ir izpildvara. Tātad tas mums ir jāņem vērā, bet ir bāžas par to, kā tas pēc tam tiek īstenots ir e, bažas par e, mūsu ekspertu grupu sastāvu, par parlamentu iesaisti visā šajā procedūrā, un es gribu būt parlamenta partners labākas sistēmas veidošanā. Ja sistēma ir jāpārmaina no pašiem pamatiem, tad es e, noteikti piedāvāšu to darīt. Mēs varam uh, izdarīt precīzas izmaiņas dialogā ar parlamentu, Un ja mums tas izdosies, lieliski, bet vispirms sāksim dialogu par to, ko grib komisija, par to, ko grib parlaments, un tad iesim pie padomas, jo mums kopīgi būs jāpārliecina padome. Paldies. Tagad eh, Breso kundze lūdzu. Paldies. Topošais eh, pirmais eh, vicepriekšsēdētāja kungs. Ja es paraugos uz jūsu portfeli un to, ka jūs būsiet atbildīgs par labāku regulējumu. Kā jūs nodrošināsiet to, lai netiktu atstāt novārtā šī principiālā diskusija par Eiropas nākotni? Un vai jūsuprāt um, tāds viedoklis, uh, ka uh, jāizmanto um, līdšanēja līguma un tomēr arī tie jāmaina, vai jūs to atbalstāt un vai jūs stabilitātes un izaugsmes pakta integrāciju likt pirmajā vai otrajā posmā? Multi domande. Jā, tie bija daudz jautājumu. Tātad. Es uzskatu, ka mums eh, vēl nav pilnībā izmantots Lisabonas līguma potenciāls. Tur vēl ir daudz, kas, ko mēs varētu izmantot, eh, lai sasniegtu mūsu mērķus. Ja mēs eh, atdursimies it kā un sapratīsim, ka nevaram tālāk strādāt bez līguma izmaiņām, tad vajadzētu pie tā strādāt, par to diskutēt. Es negribu neko sasteigt. Es ļoti labi atceros, kādas bija grūtības eh, pēdējā reizē, kad mainījām līgumus. Tas gāja ilgi un tas bija sarežģīti. Tas bija nepieciešams, bet eh, mums bija eh, ļoti daudz jāpārliecina, lai gūtu arī pilsoņu atbalstu. Toreiz gūju pieredzi savā valstī, un tas bija ļoti sāpīgs process. Mums jāsāk ar to, ka mēs uh, pilnībā izmantojam līdzšinējo līgumu potenciālu. Kas attiecas uz uh, fiskālā pakta integrāciju, tur es uzskatu, ka to nebūtu grūti iekļaut Eiropas līguma sistēmā. Un, lai to izdarītu, nav jāmaina līguma. Paldies! Timermans kungs, jūsu misijas paziņojumos, tās rakstiskajās atbildēs jūs rakstāt, ka jūs nodrošināsiet to, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes princips tiek ievērots visos komisijas priekšlikumos, arī pamatiesību harta. Vai jūs kā labāk regulējuma komisārs varētu nodrošināt, lai visi priekšlikumi būtu arī uh, saprātīgi? Uh, Uh, jo līdzsvaroti un saprātīgi priekšlikumi bieži vien ir ļoti vērtīgi tādās polarizētās jomās kā tiesiskums un migrācija. Tātad kādas konkrētas iniciatīvas jūs gatavoties uzņemties, lai atjaunotu uh, uzticību pilsoņu vidū un līdzsvaru, lai uh, būtu uh, drošība pilsoņiem, būtu uh, gan brīvība pārvietoties, gan arī uh, cīņa pret šo tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, un uh, lai tiktu nodrošināts tiesiskums. Un lūdzu, neatbildiet Jorkšīras dialektā, tas nav vajadzīgs. <laughs> I, I, I won't, I, I assure you. Um... Neatbildēšu, varu jums apsolīt. Valsts, kuru jūs vislabāk pārzinat, ir uh, veselā saprāta dzimtene. Uh, un ļoti bieži sakojot politiskajām diskusijām jūsu valstī, man nākas brīnīties, vai tur visiem joprojām veselais saprāts ir. Es esmu ļoti pragmatisks cilvēks, negribu būt ideoloģiski noskaņots, bet jūs pieskārāties ļoti uh, būtiskam jautājumam, kurš būs viens no vissvarīgākajiem šam, šai, šim parlamentam, komisijai un dalību valstīm tuvāko gadu laikā. Mūsu sabiedrības eh, šobrīd apdraud cilvēki, kuri uh, ir dzīvuši mūsu sabiedrībā, bet kuri vēlas iznīcināt mūsu fundamentālās uh, vērtības, pamatvērtības, kur neatzīst sieviešu tiesības <clears throat> kuri neat, neatzīst LGBT kopienu tiesības. Un um, savukārt mēs vēlamies uh, tiesiskumu mūsu sabiedrībā, mēs vēlamies pasargāt sabiedrību no šiem ārējiem draudiem. Un darot to, ir nepieciešams nodrošināts, ka mēs uh, ievērojam uh, uh arī šo cilvēku pamtiesības. Es domāju, ir naivi uzskatīt, ka uh, drošību ir iespējams eh, panākt vienīgi domājot par pamatiesībām. Mēs nevaram vienlaicīgi aizsargāt pamatiesības, bet eh, jāatcerās, ka arī dal, dalībvalsts, katras dalībvalsts valdībai ir pienākums nodrošināt saviem pilsoņiem drošību. Kopā ar dalību valstīm mums ir jādomā, kā vislabāk panākt to, ka pamatiesības tiek ievērots, bet uh, cilvēku uz ielas, skolā vai savā darba vietā jūtas droši. Kā vadas kungs lūdzu? Paldies, priekšsādātājs. Es uh, gribēšu jums, varē, varēšu jums dot vēl vienu iespēju runāt franciski, kā to dēva Lamberta kungs. Uh, Eh, Eiropas um, Savienības uh, celtniecībā svarīga ir bijusi mīlestība un <clears throat> šobrīd uh, mēs saskaramies ar to, ka uh, tiek skarta preses brīvība RTL klub, tas ir tāds uh, ir notikušas uh, konfiskācijas četrās NVO ar tādu motivāciju, ka ir saņemta Norvēģijas palīdzība. Tas notiek Ungārijā un uh, Eiropas uh, uzņēmumi ne Ungārijas uh, tiek aplikti ar nodokļiem. Tur ir notikusi tieslietu sistēmas politizēta reforma. Uh, un uh, ir atsādināti daudz tiesneši, bet uh, gribēju zināt, vai jūs uzskatāt, ka situācija Ungārijā ir uh, sistēmisks uzbrukums Eiropas Savienības uh, pamatiesībām. Un uh, ko jūs uh, domājat uh, darīt šeit saistībā ar uh, 7. pantu? Lielas paldies par jūsu jautājumu. Tas ir jautājums, kas uh, pēdējo gadu laikā attiecībā par Ungāriju ir uzdots vairāk kārto. Es neslēpšu un mēs atzīstam, ka komisijas darbības arī ir uh, snieguši savu ie, ieguldījumu, lai uh, to dialogā ar Ungāriju atrisināt. Un es gribēju teikt, ka jebkurā gadījumā ir nepieciešama diskusija, lai meklētu precīzus risinājumus konkrētām problēmām dialogā ar katru attiecīgo valsti, bet es nekavētos izmantot visus līdzekļus, kas ir komisijas rīcībā, lai nodrošinātu to, ka pilnībā tiek eh, izpildīti līguma noteikumi un eh, tās mm, saistības, kuras ir uzņēmušās visas dalība valstis. Komisija darīs eh, visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka kopumā tiek īstenoti visi, visas saistības, ko dalība valstīm paredz līgums, mūsu pilsoņu pamatiesību harta un visiem pilsoņiem ir tiesības prasīt no dalībvalstīm pilnā mērā šo pamatiesību ievērošanu. Krisogonas kungs, paldies priekšsādātājiem. Komisijas viceprezidenta kom, komisāra kandidāti, mēs es redzam, ka taupības pasākumi, kuras trojka ir uzspiedusi Grieķijai, pārkāpj Eiropas uh, hārtas pamat uh, principus, un ne tikai Eiropas pamatiesību hārtas, bet arī Eiropas padomas cilvēktiesību hārtas prasības. Šīs prasības netiek pildītas, un trojka prasa veikt aizvien stingrākus pasākumus. Es uh, komisāra kandidātam Katainēnam uh, jautāju, uzdevu šo jautājumu, un viņš sacīja, ka cilvēktiesībām ar taupības programmu Grieķijā nesot nekāda sakara. Tāpēc gribēju jums uzdot sakojošu jautājumu komisiju. Ja jūs rīkojaties uh, trojkas uzdevumā. Vai jums ir saistoša cilvēktiesību kārta? Un ko jūs darīsiet, lai cilvēktiesības Grieķijā nākotnē netiktu pārkāptas? Vispirms gribēju teikt, ja jūs raugāties uz uh, situāciju Grieķijā, kāda tā ir šodien, tad ir jāteic, ka ir gandrīz brīnumaini, cik uh, labi Grieķijai ir izdevies uh, pārvarēt krīzes uh, vislielākās uh, grūtības. Un acīm redzot, starp Grieķiju un Trojku tika panākta vienošanās, kas ir sniegusi pozitīvu mm, ieguldījumu Grieķijas ekonomikā. Protams, es atzīstu, ka tas ir ļoti dārgi maksājis daudziem grieķiem, kuri ir zaudējuši savas darba vietas, reizēm arī mājas un īpašums, bet uh, arī vēl tagad daudz cilvēku Grieķijā cieš. Un tomēr Plāns, kur izstrādāja Trojka ciešā saskaņā ar Grieķijas valdību, ir balstīta uz līgumiem, un tā balstās uz kopienas likumdošanu, kā arī Grieķijas nacionālo atbildību. Es eh, piekrītu Junkera kungam, uh, ir nepieciešams, lai tie pasākumi, ko nākotnē veiks Eiropas Savienība, ņemtu vērā arī šo veikto pasākumu sociālo ietekmi, piemēram. Tas attiec uz struktūrālo programmu, bet es negribētu iet tik tālu un teikt, ka Grieķija vai Trojka būtu pārkāpusi mm, pamatiesību hārtu, vienojoties par reformu pakotni Grieķijai. Uh, un gribēju runāt pavisam skaidru valodu. Hartu ir parakstījušas visas dalībvalstis, tā ir piemērojama visās dalībvalstīs un piemērojama attiecībā uz visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Te arī Kābras kungs. Paldies, Timermaņa kungs. Jau iepriekš ir izskanējis, ka Eiropas vērtībām būtu jābalstās uz pamatiesību aizsargāšanu, bet jūs zinat, ka dažas no tām tiek ignorētas vai tiek aizmirstas. Un tas ļoti bieži notiek ar vienu pamatiesību, piemēram, uh, cilvēka dzimtās valodas izmantošanu. Un viens no Eiropas lielākajiem dārgumiem ir daudzvalodība. Un šo dārgumu Eiropas Savienības valstis neaizsargā. Gribēju teikt, ka pagājušajā nedēļā es sāku strādāt, beidzu strādāt lingvistisko tiesību komitejām, kas, uh, un mūsu dokumenti tika tulkot vairāk nekā 70 valodās, bet jūs zinat, ka tie ir ļoti, ļoti svarīgas tiesības, kuras bieži tiek pārkāptas. Ko jūs darīsiet, lai aizsargātu pamatiesības, ne tikai integrējot uh, trešo uh, valstu pilsoņus vai arī Eiropas Savienības ir nepieciešams labāks regu... Jā, jautājums bija saprotams. Lūdzu, dosim iespēju atbildēt. Jā, gluži tāpat kā jūs, arī es priecājos par valodām, par daudzvalodību, un man ir bijusi liela privilēģija dzīvot vairākās Eiropas valstīs, tāpēc es esmu iemācījies vairākas Eiropas valodas, un tas tiešām ir dārgums. Uh, Būtu ārkārtīgi skumji, ja pēc 20 vai 30 gadiem visi no mums runātu tikai slikti angļu valodā. Es domāju, turēsim godā mūsu mm, valodas, paši savas valodas un mācīsimies labu angļu valodu un mēģināsim bērnus mācīt pēc iespējas labāk. Es zinu, ka pastāv problēmas ar mazākumtautību valodām. Uh, it visur, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, un es ļoti mm, cieši strādāju ar, domāju, ka ir iespējams strādāt ar esošajiem instrumentiem, lai uzlabotu situāciju ar mazām mazākumu tautību valodām, lai nodrošinātu, ka lingvistiskās tiesības tiek iero, ievērotas. Un te es runāju par uh, cilvēktiesību konvenciju, par uh, mazākumu tautību augsto komitāru, uh, mm, Eiropas eh, sadarbības un attīstības organizācijā, Eiropas padomu, ir daudz instrumentu. Arī Eiropas padomes mazākumtautību harta. Mēs uh, raugāmies uz uh, nacionālo likumdošanu. Ja valstis neievēros šos noteikumus, es tam pievērsīšu uzmanību, jo zinu, cik uh, Eh, lielā mērā valodas lietojums eh, saistās ar jūsu identitāti un iespēju būt daļai no mm, sabiedrības. Helmaņa kungs, jūs varat runāt minoritātes valodā. Eh, Timermaņa kungs, es nezinu, vai jūs zinat, kāds sašutums apvienotajā karalistē valda saistībā ar Eiropas konvenciju par cilvēktiesībām. Mums ir slepkavas teroristi, izvarotāji, kurus mēs nevaram nosūtīt mājās, jo viņi atsaucas uz ģimenes nedalāmību, bet um, vēl nesen bija gadījums uh, ar 50 gadus vecu imigrantu no uh, Jamaikas, kuram ir trīs bērni no trim dažādām sievietēm, un viņu nevarot deportēt, jo viņam esot tiesības uz ģimenes dzīvi. Un nu, šādu lēmumu ir pieņēmusi Eiropas eh, cilvēktiesība tiesa, un tas. Mm, degradē šo ideju. Es gribēju zināt, ko jūs esat iecerējis darīt, lai likvidētu uh, šo nepieņemamo situāciju un nodrošināt to, ka cilvēki, kas apdraud mūsu sabiedrību, var tikt deportēti uz savām izcelsmes valstīm. Ja jūs paraugāties uz iedvesmas avotu, uz cilvēku, kurš dibināja Eiropas padomi, kurš uh, stāvēja aiz uh, konvencijas. Es domāju, ka lielā mērā mēs te runājam par Winstonu Čērčilu. Viņš deva iedvesmu tam, ka ir vērtības un idejas, kas ir augstākas par nacionālu valsti un kas stāv pā, kas attiec uz katru nacionālas valsts pilsoni, un tas ir ārkārtīgi vērtīgs instruments, lai nodrošinātu tiesības cilvēkiem it visur Eiropā. Protams, tam ir arī savi negatīvie aspekti, par to var runāt. Es domāju, ir pamatoti, un tādējā ja, Britu valdība un citi saka, ka ir trūkumi, un mēs tas labprāt gribētu apspriest. Ir nepieciešams atrast risinājums tomēr. Gribēju arī uh, ļoti atklāti teikt, ka uzmanīgi ar to, ko jūs uh, prasāt. Ja jūs uh, gribat uh, likvidēt Eiropas cilvēktiesību tiesas uh, prioritāro status pār citām tiesībām, ja mm, tiesas neievēros uh, šos spriedumus, tad tas var tikt izmantots par ieganstu, lai uh, attiecībā pret citiem cilvēkiem apvienotajā karalistē var uh, notikas līdzīgs un teikt, uh, mēs neredzam iemeslu, kāpēc uh, šīs pašas tiesības tagad uh, nelaupīt citiem mūsu pilsoņiem. Un uh, tas gan Eiropā, gan ārpus Eiropas Savienības ir jāraugās, lai tas, ko mēs darām valsts līmenī, neierobežotu cilvēku tiesības, īstenot savas cilvēktiesības, kur atsevišķās valstīs, te es runāju par Krieviju, ir ļoti grūti nodrošināt katram individam atsevišķi. Krievija darbojas Eiropas padomē Un tur ir tikai dažas uh, atsevišķas jomas, kur viņi mm, akceptē likuma vāru. Tāpēc es uh, brīdinu jūs, esiet uh, ļoti uzmanīgi, ko jūs vēlaties, kad runājat par trūkumiem Eiropas cilvēktiesība aizsardzības sistēmā. De Grāf. De Grāfa kungs, lūdzu. Timerkaņa kungs, uh, ceturtajā septembrī jūs, nos, 14. septembrī jūs nosūtījāt Nīderlandes parlamentam vēstuli, ka Islāma valstī nav nekā kopīga ar Islāmu, bet Nīderlandes uh, slepenais dienests ir brīdinājis, ka džihādisti, kas dodas uz Sīriju, dara to balstoties uz Islāma ideoloģiju. No kurienes tad uh, nāk šīs uh, Islāma valsts idejas no hinduisma, no kristietības vai budisma? Uh, Vai jūs uzskatāt, ka Nīderlandes uh, slepenie dienesti maldās? Un vai jūs uzskatāt, ka šī džihādistu plūsma pašlaik izsīks? Vakardien notika kautiņš starp jez, jezītiem un musulmaņiem, un kā jūs domājat, kā tas ietekmē drošību Nīderlandē? Ko jūs darīsiet? lai cīnītos pret to, kas pašlaik tiek piedāvāts, un lai vēl vairāk cilvēku neierastos Eiropā. Jā, paldies par šo jautājumu. Jā, pašlaik notiek cīņas Kobānī pilsētā pie Sīrijas un Turcijas robežas. Tur tiek nogalināti cilvēki, to dara vai nu no Islāma valsts, vai lai kā viņi arī sevi dēvētu, bet tie ir slepkavas. Un viņi jau slepkavo musulmaņus, viņi slepkavo kurdus, bet tie ir musulmaņu kurdi. Un ja mēs islāma valsti padaram par islāma simbolu, tad tā ir kļūda. Ir miljardiem musulmaņu un nevar viņus samest vienā eh, katlā kopā ar eh, islāma valsti. Es esmu katolis, bet es nevaru būt atbildīgs par to, ko Spānijas inkvizīcija pagātnē ir darījusi Jūs te mēģinat uh, minēt kaut kādas salīdzinājumus. Jūs runājat par apdraudēm, ko rāda nihilisms, uh, fanātisms, un to mēs varam apkarot tikai balstoties uz mūsu vērtībām. Mūsu vērtības balstās uz uh, kristiešu tradīciju un pārliecību. Un arī musulmaņu sabiedrība lielākoties tam piekrīt. Uh, Mēs pat esam sabiedrotie, mēs esam viens otram vajadzīgi, mums ir jārīkojas kopīgi un nevajadzētu domāt reliģijas kāru kategorijās. Tā nav tā kategorija, kuru mēs varam izmantot, ja vēlamies nodrošināt drošību mūsu valstī. Ir nepieciešams balstīties uz Eiropas vērtībām, uz daudzveidības uh, ievērošanu, reliģiju brīvības ievērošanu tiesību ievērošanu. Par to Eiropas pilsoņi desmitiem gadu ir iestājušies. Svobodas kungs. Paldies, Timermaņa kungs. Man būtu divi jautājumi. Pirmais par jau pieminēto iestāžu nolīgumu un labāku likumdošanu. Vai jūs esat gatavs vēl uh, šogad sākt sarunas, jo savā rakstiskajā atbildē jūs norādat, ka nākamajā gadā jūs vēlētos, lai iestāžu nolīgums atbilstu tai videi, ko ir radījus, eh, radījis lī, Lisabons līgums. Tas ir ļoti steidzams jautājums tālāk par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Jūsu atbilde nesniedz uh, mierinājumu parlamentam. Uh, Ja nav kritēriju, kā komisija var izmantot līguma kritērijus, gatavojot savus tiesību aktu priekšlikums un vēl kādus konkrētus soļus um, izņemot to, ka šo jautājumu skatīs vispārējo lietu padomi, jūs esat iecerējuši spērt, lai uh, panāktu progresu Lisaboni, priekšlikumu Lisabonizācijām. Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu, vai es esmu gatavs uh, sākt diskusijas ar parlamentu par uh, iestāžu nolīgumu vai labāku likumdošanu, protams, jo ātrāk, jo labāk. Un vienīgais iemesls, kāpēc es pieminēju nākamo gadu, ir tas, ka uh, prezidenta kandidāts Junkers uh, ir sacījis, ka no sākuma mums vajadzētu veikt esošo tiesību aktu inventarizāciju, un tā būs mana pirmā prioritāte. Bet, uh, jā, jā, es uh, varu atbildēt, es piekrītu tam, ka tas ir steidzami, un ja parlaments vēlas sākt šīs sarunas ātrāk, protams, ka es būšu jūs rīcībā par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Es atceros, kad mēs eh, gatavojām Lisabonas līgumu, likās, ka ir ļoti mm, loģisks šis nošķīrums 290. Eh, un 291. pantā. Uz papīra vēl joprojām tas izskatās ļoti loģiski, bet es saprotu, ka parlaments uzskata, ka viena vai otra tiesību akta izvēle ietekmē parlamenta lomu. To es pilnībā saprotu. Un vienīgais veids, kā komisija var darboties, un arī gluži pretēji, ja jums ir šāda izvēle, tad ir problēmas ar padomi, jo padome vienmēr grib, lai notiek otrādi. Un tas ir tāds loģisks eh, interešu konflikts starp abām iestādēm, un komisija tam visam stāv pa vidu. Vienīgais veids, kā komisija var izsināt šo jautājumu, ir uh, būt ļoti racionālai un objektīvai izmantotajos kritērijos. Uh, Nu, tiesa jāteic, mums te neko daudz nav varējis līdzēt, viņi ir teikuši, tieciet paši ar to galā. Un tā nav necieņa pret tiesu, bet šķiet, ka tiesa sūta šādus signālus. Un mums arī būs pašiem jātiek galā, bet izējas punkts būtu tāds, ka būtu nepieciešama objektīva kritērija, lai saprastu, vai ir nepieciešams īstenošanas akts vai deleģētais akts. Silvas Pereiras kungs lūdzu. Oh. Hm? Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra amata kandidāta kungs, gribu uzdot jums jautājumu. Šis ir jautājums saistīts ar to, kā ekonomiskā pārvaldība ietekmē dažādās iestādes un uh, Tas ir saistīts arī ar Eiropas uh, ekonomikas struktūru. Jūs rakstveida atbildēs. Jūs uh, sakat, ka nav nepieciešams uh, veidot paralēlās institūcijas Eirozonā. Jūs norādat uz to, ka ir vēlams novērst vairākas paralēlās organizācijas. Vai es to pareizi saprotu? ka attiecībā uz priekšlikumu, kas ir Eiropas diskusijās tagad, eiro zonas atsevišķs risinājums veidot, ka jūs to neatbalstīsiet? Jā, tā ir tieši mana pozīcija. Man nekas nav piebilstams, vai es varu vienkārši tik īsi atbildēt priekšsādātāji. Tā ir precīzi mana pozīcija. Ļoti labi, saka Šulc kungs. Užačovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi. Jūs minējāt labāku likumdošanu, vai jūs varētu sniegt eh, likumdošanas aktu piemērus, kurus vajadzētu atsaukt, jo eh, tie um, ir pretstatā uzņēmētarbības aktivitātēm Eiropā un to attīstībai. Otrakārt, Eiropas pilsoņu iniciatīva, par to jūs ļoti pozitīvi izteicāties. Uh, Un tā ir viena no uh, svarīgākajām iniciatīva. Ir uh, šī iniciatīva One of Us, uh, viens no mums, kur jau ir divi miljoni parakstu, un tur ir runa par dzīvības aizsardzību, bet to noraidīja Eiropas komisija. Jūs teicāt, ka Eiropas komisijai nevajadzētu tikai tā sausi pieņemt lēmumus un vajadzētu jebkuru pilsoņu iniciatīvu uztvērt nopietni. Uh, tad vai tas nozīmēs, ka nākotnē Eiropas komisija pret šādām iniciatīvām būs daudz atvērtāka? Lūdzu, Timermans kungs, par jūs pirmo jautājumu. Viens no lielākajiem kaitējumiem pēdējos gados Eiropas Savienības ticamībai bija patiesībā ļoti neliels uh, jautājums par šīm te eļļas kandiņām, bet tas ļoti uh, Uh, slikti ietekmēja Eiropas Savienības tēlu, jo cilvēki redzēja, ka Eiropas Savienība iejaucas kaut kādās pilnīgi uh, ma mazās uh, negatīvā, nesvarīgās lietās, kur tai nevajadzētu izjauties, iejaukties. Es gribētu mainīt šo kultūru, kā mēs veidojam likumdošanu un izstrādājam iniciatīvas, lai visi, kas strādā gan parlamentā, gan komisijā, uh, katrs, kurš eh, piedalās ekspertu grupās, eh, um, būtu ar šo te veselo saprātu, lai citātu Kirkokungu, lai viņš padomātu un eh, intuitīvi justu, kā reaģēt, kā um, um, neveidot Eiropas likumdošanu par šo olīvejas kāmiņu aizliekšanu ir runa. Tātad, ko es piedāvāju? Es piedāvāju mainīt to kultūru, kādā tiek izstrādāti komisijas eh, struktūrās priekšlikumi, un pēc tam tiek apspriest parlamentā. Un tam ir milzīga ietekme uz to, kā mēs organizējam savu darbu, kā mēs aicinām cilvēkus ieguldīt šajā darbā, bet tam var būt milzīgs eh, pozitīvs eh, efekts uz Eiropas pilsoņiem, kas attiec uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Komisijai bija juridiski pilnas tiesības uh, tā reaģēt uz šo iniciatīvu, kur jūs minējāt. Manuprāt, komisija pilnībā ievēroja savus pienākumus un līgumā noteiktās saistības, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram organizēt politiskas debatas par šo jautājumu. Un es domāju, ka komisijai vajadzētu šo iniciatīvu izmantot, lai to apspriestu ar cilvēkiem, kas to iesniegt, un, protams, iesaistīt šajās debatēs arī Eiropas parlamentu. Paldies! Grīsbeks kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja kungs, jūs eh, sakāt, ka esat pragmātiķis, ka būsiet padomas un parlamenta partneris, tātad jūs esat gatavs izmantot visu potenciālu, kas ir mūsu rīcībā, un jo īpaši par Ungārijas jautājumu, proti konkrēts eh, jautājums par uh, visu līgumu pāntu izmantošanu, kas attiecas uz pamatiesību, padotiesībām. Varbūt ļaujiet man atgriezties nedaudz pagātnē, vai jūs varat apliecināt, ka tad, kad bijāt ārlietu ministrs savā valstī, jūs bijāt pret sankcijām, pret uh, Ungāriju padomē. Uh, otrs jautājums, un man ir prieks, ka tiesību ievērošanu ir paredzēts pārbaudīt un nodrošināt visās dalību valstīs, bet to var garantēt tikai, ja komisija ir gatava izstrādīt kopīgus indikātorus, lai būtu iespējams rēģēt daudz sistēmiskāk un varbūt aktivizēt septīto līgumu pantu, proti tiem jābūt indikatoriem, kas ir spēkā attiecībā uz visām dalību valstīm, vai jūs apņematies eh, izstrādāt šādus indikātorus pilnībā ievērojot hartu. Lūdzu, Timermans kungs. Jā, paldies. Es pirmkārt eh, neuzskatu, ka nav neviena dalībvalsts, kurai nebūtu um, problēmas ar pamatiesībām. Nav neviena valsts, kura būtu nevainojama. Vienmēr ir kaut kādi gadījumi, kas prasa, lai komisijā, padomē un visās aģentūrās, kas ir saistīts ar pamatiesībām, kaut ko dara. Visas valstis uh, ir jāizskata šie jautājumi, un par Ungāriju es jau teicu jūsu kolēģim, ka es uzskatu, ka ir jāsāk ar dialogu. Sākumā, tā kā komisija to darīja, ir jāmēģina risināt konkrētas problēmas ļoti konkrētā veidā, un esmu redzējis divus gadījumus, kad komisija ir izdevies atrisināt konkrētas problēmas, kas radās Ungārijā. Bet ar to jau viss nebeidzas, un es arī teicu, un es to varu atkārtot, ka es izmantošu pilnībā visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, ja kāda dalība valsts uh, nevarēs mainīt savu attieksmi vai savu likumdošanu, tad, kad uh, tiks pārkāpts Eiropas normas. Kas attiecas uz indikatoriem, kas attiektos uz visām dalību valstīm, es uh, sākšu ar šo uh, diskusiju, ar šo apspriešanos, paraudzīšos, ko dara organizācijas Eiropā, jo, manuprāt, ir milzīga pieredze un zināšanas par uh, datiem un par analīzi, kuri šobrīd varbūt nav vēl pilnīgi uh, Eiropas komisijas vai parlamenta rīcībā. Tātad pirmais solis būtu paraudzīties, kas jau pastāv. Uh, Un ja mēs eh, secināsim, ka ar to nepietiek, tad būšu gatavs izteikt priekšlikums, bet vispirms ir jāizanalizē situācija, vai mums jau nav instrumenti, kur mums ir vajadzīgi. Paldies, Timermans kungs. De Jonga kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Man eh, kolēģi eh, uzdev jums. A, jautājumu, un jūs teicāt, labāk likumdošana ir saistīta ar to, kā arī e, sociālās e, sākas tiek ievērotas, tas e, liekas pozitīvi, bet ja mēs runājam par bezdarbu un nabadzību, tad jūs nepievērsiet iedziļināties šiem jautājumiem dziļāk. Tādēļ gribu, lai jūs apņemtos divas lietas. Pirmkārt, lai jūs, ka jūs darīsiet visu iespējamo, lai ne tikai dalībvalsts, bet arī Eiropas Savienība iestātos Eiropas padomas sociālajai hartā, respektīvi pievienotos tai, un otrs jautājums. Jautājums par vakardienas ar diskusijām par bezdarba samazināšanu un uh, nabadzības uh, samazināšanu līdz 2020. gadam, vai jūs šos jautājumus ietversiet arī šās uh, labākas likumdošanas uh, plānotajās izmaiņās? Atbildi. Pat labam mēs uh, gaidam Eiropas kopienas tiesas atzinumu par Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Un ja šis atzinums uh, būs mums pieejams tad, kad tas tiks sadāvāts, tad rīkošos pēc iespējas ātri, lai e, Eiropas Savienība pievienotos šai konvencijai. Tas nozīmē, ka Eiropas institūcijas ievēros visus, visus šos konvencijā noteiktos uh, noteikums. Un tagad par uh, Eiropas sociālo hartu. Godīgi sakot, š, īsti nezinu, uh, kāda uh, būs komisijas uh, pieeja un cik tālu tas ir iespējams. Līguma ietvaros. Uh, aktīvi strādāt ar šo jautājumu bet uh, labprāt varu uh, uzreiz uh, arī pat labam jums solīt, ka pats iepazīšos ar šiem dokumentiem un izanalizēšu, cik tālu Eiropas Savienība vai komisija var Eiropas sociālo hartu pārņemt tādu, kā Eiropas padomē pieņemtu. Es neesmu iepazinies pietiekami ar, šiem, ar šo dokumentu. Uh, Tādēļ nevaru jums tieši tagad atbildēt. Un mērķi, kādi ir formulēti, lai sasniegtu līdz 2020. gadam, ļoti skaidri tās ir mūsu politikas sastāvdaļas. Tās ir Junkera kunga komisijas darba sastāvdaļas. Un, protams, ka par to diskutēsim arī ar parlamentu. Nākoša runātāja ir Morgan Sargentīnī kundze. Es atgriezīšos pie Grīsbekas kundzes jautājuma un pamatiesībām un diskusiju ar Ungāriju. Jūs sakat, ir nepieciešams dialogs. Jā, dialogs vienmēr ir nepieciešams, bet Eiropas komisija jau gadiem ilgi diskutē ar Ungāriju un papildus visam Eiropas parlaments pieņēmtā ziņojumā ir norādījis uz to, ka mums ir nepieciešams trialogs ar uh, Uh, padoms iesaistīšanu. Jūs uh, sava laika uh, Nīderlandes kabinetā teicāt, ka tas nav nepieciešams, jo Ungārijas situācija nav tik tā pastiprinājusies, ka būtu nepieciešams sankcijas. Pirms pāris nedēļām Orban kungs teica, ka nevēlas tādu ļoti liberālu uh, valsti un izdarīja dažādas salīdzinājumus, salīdzinājumus ar Ķīnu un, un Krieviju. Kāda ir jūsu nostāja? Jūs redzat šeit sistēmisku apdraudējumu un uh, tiesiskumu ietvarā mums nevajag aktīvi rīkoties, vai Eiropas komisija nebūtu aktīvi jārīkojas, jo jūs uh, arī runājat par šo tiesiskumu ietvaru. Als ik op alle elementen in een politiek. Ja, es, uh, atbildēšu uz visiem uh, Viktora Orbāna runas aspektiem, tad uh, būtu jārunā dienām ilgi, bet nu to nedarīšu. Mums ļoti precīzi jāparaugās un uh, uh, to mācījos no Maks Fandela Stulmana, man politiskā uh, uh, parauga un, un, un skolotāja. Uh, Mums ir ļoti konkrēti jāparādās, kāda ir likuma un kāda ir izturēšanās, kā valsts izturs pret pilsoni. Tas ir jāskatās un jāpārbauda, vai, jāpārbauda, vai tas ir pretrunā ar Eiropas normām. Ja jūs uh, pieņemtu lēmumu, ka es būšu komisijas vicepriekšsādātājs, nu, ja tādu lēmumu pieņemsiet, tad es uzreiz sākšu darbu un, protams, šādi rīkojamies attiecībā uz visām dalību valstīm. Ungārija ir dalību valsts un arī ir nepieciešams dialogs. Vēlreiz atkārtošu, kopā ar trim ārlietu ministriem izteicām iniciatīvu, kā arī padomē, ir jābūt iespējai politiski reaģēt uz cilvēktiesību jautājumiem. Padomēji tāds instruments nav, bet četrām dalībvalstīm bija iespējams e, šādu iniciatīvu iedarbināt. Un, kā jau teicu, sākums ir vajadzīgs dialogs un uh, nešaubos un negaidīšu arī, ja. Uh, pat dialogs nebūs ļoti, ja dialogs nebūs veiksmīgs, ja sarunas neko uh, pie, ne, pie kā nenovedīs, tad jā, uh, uh, rīkojas aktīvi, eh, izmantojot eh, pārkāpuma procedūru vai pat līguma septīto pantu. Es nekavēšos un eh, nebaidīšos to pievienot, jo viena lieta mani ir dusminājusi pēdējo desmit gadu laikā, proti tas, ka Eiropas Savienībai ir iespēja būt ļoti stūrgalvībai un daudz ko teikt par valstīm, kas vēl nav ES dalība valsts, bet esam atturīgi tad, kad runiet par mūsu pašu situāciju. Un šeit mums kopā ar Eiropas parlamentu aktīvi jāstrādā komisijai jāmainās, izmantojot konkrētus politiskus instrumentus. Paldies, nākošais runātājs Helmar Kungs. Timermaņa kungs, es uh, gribēju zināt, vai jūs man varat piekrist, ka Eiropas aizturēšanas rīkojums rada lielu nekai, netaisnību. Tie ir uh, pamatprincipi, kurus, kuriem, kurus uh, Mm, Briti, Britu pilsoņi ir augst vērtējuši gadsimtiem ilgi, piemēram, objektīva un godīga ties, tiesa, bet uh, tagad sanāk, ka viņi var tikt aizturēti citā dalībvalstī nežēlīgos apstākļos uz trim mēnešiem, nenodrošinot viņiem objektīvu tiesu, tulkojumu tiesas procesā, viņiem netiek uh, darītas uh, zināmas pat apsūdzības detaļas. Uh, un tas notiek balstoties uz uh, ap, minimālu apsūdzību. Mēs uh, šādos gadījumos nepieļaujam izdošanu. Mēs uzskatām, ka tas apdraud mūsu pilsoņus. Tas ir tikai viens piemērs, bet ir daudz šādu piemēru. Šobrīd jebkurš uh, pilsonis var tikt um, izdots, uh, kur nepas, situācijā, kur nepastāv kaut kādas kontroļu un līdzsvaru sistēma, ko jūs darīsiet, lai izbēgtu šo netaisno situāciju? Paldies par šo otro jautājumu. Saprotu, ka tas uh, ir pilnīgi pretējs jūsu pirmajam jautājumam. Jūs sacījāt, ka Eiropa dod pārāk daudz tiesību jūsu valsts pilsoņiem. Uh, Un tagad jūs sakāt, ka Eiropa nedod pietiekam daudz tiesību. Atklāti runājot, Eiropas āresta rīkojums ir uh, ļoti veiksmīgs uh, projekts. Ja mēs vēlamies cīnīties ar noziedzību Eiropā, tas ir būtiski nepieciešams un ir skaidrs, ka ir nepieciešamas mm, saprātīgas juridiskās garantijas un uh, cilvēktiesību ievērošana tām personām, kas tiek uh, aizturētas balstoties uz Eiropas uh, arestu rīkojumu. Es nevaru spriest par jūsu pieminētās lietas apstākļiem, ja tā ir taisnība, izklausās briesmīgi, bet, manuprāt, par šo konkrēto lietu jau ir pieņemts uh, nolēmums. Ņemot vērā draudus, ar kādiem mēs saskaramies, ņemot vērā organizētās noziedzības iespējas darboties Eiropas mērogā. Noziedzības apkarošanai Eiropā ir nepieciešams šāds Eiropas aizturēšanas rīkojums, un es uzskatu to kā vienu no mūsu lielākajiem sasniegumiem organizētās noziedzības apkarēšanā Eiropā. Lebretona kungs, prezidenta kungs, um, Junker kungs jūs ir nozīmējis par uh, tieslietu un uh, tiesiskuma komisāru. Un mm, vai jūs uzskatāt, ka tādas, uh, ka daudzi, ka jūsu misija ir nodrošināt Eiropas uh, tautām, jūs esat galma diplomāts, vai jūs cīnīsieties pret nodokļu paradīzēm, vai tā, izmantosiet pēdējo iespēju, kā to ir deklarējis Junkera kungs, jo paziņojums, ar kuriem jūs nākat klājā, nevienu nepārsteidz. Kā jūs nodrošināsiet subsidiaritātes principu ievērošanu, ja dalībvalstīm tiek uzspiests taupības diktāts, un kā jūs mēģināsiet uzlabot pamatiesību ievērošanu, ja jūs vispirms rūpēties par LGBT kopienu? Uh, iero, tiesību ievērošanu, jā, vienlaikus daudz miljoni pilsoņi dzīvo zem nabadzības robežas un cieši. <clears throat> Nu, es uh, sniegšu jums atbildi. Es uzskatu, ka tas, ko es darīšu nākamos piecus gadus, ja parlaments uh, man to uzticēs, mm, tas būs uh, liederīgi. Ja es pareizi atceros, eh, Eiropa no tā laika, kad eh, mani vecāki bija migranti Eiropā un kuri nevarēja tur bija cilvēki, kas nevarēja izteikties, tāpēc, ka viņi bija gēji, viņi nevarēja izrādīt savu orientāciju mm, uz ielas, eh, ja viņiem ja viņas apdraudēja ekstrēma labēja, tad šobrīd vairumā Eiropas uh, Savienības dalību valstu viendzimuma laulības ir iespējams, un, un tā ir izpausme Eiropas, uh, Eiropas cilvēktiesību kultūrai, kas kuras pamata ideja dzima no Francijas, uh, Franču lielās revolūcijas, un tā balstījās uz tām idejām, kuras Francija uh, dēva Eiropai Francijas vīri un sievas, kas bija drosmīgi, Žan Žores un citi, kuri mums norādīja šo virzību. Francijai par to būtu jābūt lepnai, pret to nevajag cīnīties. Mēs pateicoties Francijai šobrīd esam uh, Eiropā, kas ir balstīta uz pamatiesībām, mums vajadzētu ar to lepoties, deputāta kungs. Herr De Lange. Delangas kungs, nepiedodiet, Delangas konze. Es esmu sieviete, jā. Uzdošu jautājumu uh, dzimtajā valodā. Tas arī ļoti jauki aizvien uh, tiek uh, uzsvērts, ka uh, šīs uzklausīšanas ir tāda ļoti spēcīgu partiju politisko nokrāsu. Nepiedar pie jūsu partijas saimes, bet atbalstu daudz lietas, ko jūs sakat. Jūs teicāt, ka Eiropa cieši un cieši no ticamības trūkumu. Šo ticamību un uzticību var atjaunot tikai stiprinot savu ticamību. Komisijai jākoncentrē savs darbs uz būtiskajiem jautājumiem. Eiropai ir jārisina būtiskie jautājumi, nevis atsevišķas detaļas. Balstoties uz jūsu valodas zināšanām un um, šarmantu uzstāšanos, jūs um, pozitīvi noskaņojat daudzas kolēģis. Uh, Ja mēs runājam par uh, detaļām, uh, par uh, dažādiem konfliktiem, ja jūs zināsiet, ka kādi dokumenti vai teksti nav uh, atbilstoši, vai jūs varēsiet to um, attīstību un tālāk virsību? Kā jūs rīkosieties? Paldies! Un katrā gadījumā vēl jums uh, vēlmi, uh, veiksmi jūsu darbā. Atbildi. Jā, man uh, jārūpējas uh, par to, lai. Uh, Visi komisāri ievērot, eh, ievērotu šo labāk likumdošanas principu, un ja eh, visi to ievēros, tad eh, varam darboties veiksmīgi tikai tad nevar eh, būt tā, ka es tā kā, nu, burtiski tā kā šerifs komisijā strādāju un lieku kolēģiem darīt lietas, ko viņi nevēlas. Mums jārūpējas par to, lai tas būtu veiksmes stāsts visiem, lai būtu nepārāk daudz noteikumu, lai uh, neuzstādītu tādas noteikumus, kas nav nepieciešama, lai mēs koncentrētos uz to, kas ir nozīmīgs eh, Eiropai. Komisijas darbs balstās uz koleģialitāti. Komisijas priekšsēdētāja kungam ir tiesība noteikt darba kārtību un sadarbībā ar mani un citiem komisijas vicepriekšsēdētājiem viņš pārbaudīs, kas jau ir ietverts šajā darba kārtībā un, protams, arī pārbaudīs, vai šie pasākumi ir nepieciešami un, ja tā, vai arī uh, forma ir uh, pareiza. Uh, Veto ir tāda ļoti savāda lieta. Veto nedarbojas, uh, ja par to runā vienkārši uh, to, uh, ar to piedraud. Veto tiesībām būtu jābūt, bet nevajadzētu ar to draudēt. Un gribu um, ar piemēru to ilustrēt. Noteikti zinat arī to pagātnē biju koalīcijas valdībās. Tās bija dažādas koalīcijas valdības un Nīderlandes valdība arī pieņem lēmums balstoties uz vairākumu. Bet mums ir bijušas divas koalīcijas valdības, kurās ne reize nebalstojām, jo ļoti koleģiāli rīkojāmies. Un es varu iedomāties, ka nākošā komisija tieši tā arī rīkosies. Cilvēki, kas strādās šajā komisijā strādās tik kolēģiāli, lai īstenotu uh, to, ko Junker kungs ir uh, piedāvājis savos ievadvārdos arī parlamentam. Nākošais runātais Lainen kungs. Timerman kungs, uh, jūs teicāt, ka uzklausīšanas ir Eiropas demokrātijas zvaigžņu stunda, un uh, tieši tāpat pirms iepriekšējās, uh, iepriekšējām vēlēšanām uh, vadošie. Uh, kandidāti bija arī, nu, tādas tā kā burtiski ļoti mm, spēcīgas ievērotas personības, bet tas nav tā bijis visās 28 valstīs. Kādas ir jūsu idejas attiecībā uz 2018. gadu vai eh, palīdzēsiet izstrādāt Eiropas eh, vēlēšana tiesības, lai mēs varētu šo mm, vadošo kandidātu tiesības arī un jautājumu risināt? Nākošais jautājums par likumdošanas iniciatīvām. Uh, Uh, monopols ir komisijai uh, izsakot uh, iniciatīvas. Runājot par likumdošanas iniciatīvām, tās iniciatīvas, kādas mēs izsakām par pilsoņu iniciatīvu, jūs teicām, ir nepieciešams plašas um, diskusijas, bet mūsu um, ziņojumi, mums ir, mēs saņemam tādu īsu paziņojumu un tad tas pazūd kādā dokumentu skopiju. Kā jūs rīkosieties? Atbildi. Daudz ko var teikt par vadošajiem kandidātiem. Es arī ar uh, priekšsādātāju kungu esmu jau diskutējis par šo jautājumu. Bet viena lieta ir uh, man skaidra. Bez tāda vadošā kandidāta šī komisija nekad nebūtu tā, ka komisija uh, burtiski rodas šajā parlamentā. Pirmo reizi ir tā, ka komisija ar politiskajām partijām bijusi uh, spējīga noteikt, kas būs komisijas priekšsēdētājs. Es domāju, ka tā ir demokrātiska atjaunotne, kas uh, tagad ir bijusi, un Lainenkungs jūs zinat ļoti precīzi, kā tas ir. Ja tas vienreiz jau ir noticis, tas nav atsaucams. Es domāju, ka tas tā ir. Es varbūt arī varētu šaubīties par kādām demokrātiskām, teiksim, ietekmes. Uh, par kādiem demokrātiskiem aspektiem. Nepārāk daudz eiropiešu devās vēlēt, bet a, tas veids, kā mēs šeit darbojamies, Tām ir bijusi ļoti liela ietekme. Un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Vai tas tagad novedīs pie tā, ka a, mums būs a, Eiropas a, vēlēšana tiesības? Nu, es nedomāju, ka komisija varēs izteikt kādu iniciatīvu tieši šajā jomā. Varbūt, ka tās būtu Eiropas parlamenta darbības. A, iespējas vai arī dalību valstis, nu, um, līgums pat labi nepiedāvā šādu iespēju, manuprāt. 225. pāns jūs jautājāt, kā komisija reaģēs uz Eiropas parlamentu priekšlikumiem šajās jomās un teicāt, es īsti nezinu, bet jūs tā teicāt, ka dažkārt reakcija ir, nu, tāda ļoti īstermiņa. Varbūt, ka komisija varētu reaģēt ar paziņojumu tad mums būtu iespējama tāda plašāka saturiska reakcija. Nezinu, vai tas palīdzēs, bet nu varbūt, ka tā būtu tāda procedūra, ko varētu izmantot. Paldies! Paldies, Timerman kungs, priekšstādājs. Jā, mums ir tiesības Lainēn kungs attiecībā uz priekšlikumu izteikšanu. Tie tagad ir arī nostiprināti. Varbūt, ka varam vēl kādreiz atgriezties pie tā. Tagad Škripeka kungs. On... Jā, es esmu šeit, Timermaņa kungs. Man ir. Uh, um, manu vēlētāju uzdevumu. Eiropas pilsoņu iniciatīva tika ieviests kā jauns instruments, lai ļautu Eiropas pilsoņiem piedalīties lēmumu pieņemšanā, bet realitātē mēs redzam, ka tas nedarbojas. Jūs uh, teicāt, ka komisija bija gatava noraidīt uh, vienu no mūsu iniciatīvām, bet juridiskais pam pamatoti, bet juridiskais pamats Nu, bija, netika norādīts, kāpēc tad jūs, jums šķita, ka tas ir pamatoti, ja jūs vienkārši spērāt tādu soli, kas jums likās nepieciešams, un ko jūs esat gatavi darīt mūsu interešu labā, Timermaņkungs. Eiropas pilsoņu iniciatīvas raksturs ir tāds, ka viņi var lūgt Eiropas komisijai sagatavot priekšlikumu Un tā iniciatīva, ko gatavojāt jūs, nepiedāvāja iniciatīvu, kas būtu komisijas kompetencē, tāpēc komisija formālu iemeslu dēļ reaģēja tā, kā tā reaģēja uz šo iniciatīvu. Iniciatīva jau nav izgāzusies, ja komisijas rīcība balstoties uz līgumiem ir tāda, kā tā ir, jo tad, ja cilvēki uh, sanāk kopā un pauž uh, spēcīgu attieksmi, bet uh, komisijai ir formāli iemesli teikt nē, komisijai un parlamentam vienalga ir iespēja risināt dialogu ar tiem pilsoņiem, kuri ir piedalījušies šajā iniciatīvā, un es domāju, ka šo iespēju nākotnē vajadzētu izmantot biežāk. Tomēr es gribēju uzsvērt, kā Eiropas a, pilsoņu iniciatīva, kāda tā ir paredzēta Lisabonas līgumā, skaidri pasaka, ka komisija var nākt klajā ar priekšlikumu, tomēr tam ir jāatbilst a, juridiskajam satveram, saskaņā ar kuru strādā komisija, un komisija savus priekšlikumus balsta uz līguma pantiem. Gūrens kungs, paldies, priekšsādātāji, kas attiecas uz uh, Eirozonas ārējo pārstāvību. Un Tibermaņa kungs jūs noliedzat, ka, tur ir, tā, ka tāda ir nepieciešama, bet uh, daudzas uh, dalība valstis neizrāda gatavību to, to darīt. Un kā tad jūs uh, stiprināsiet Eirozonas ārējo pārstāvību? Un gal galā vai Skotijas referenduma mm, rezultāti var um, uh, parādīt, var pagriezt otru ceļu un ka Eiropas reģioni var atdalīties. Mēs te runājam par piemērotu brīdi, kad uh, varētu uzsākt uh, diskusijas par dalībvalsts brīvu izvēli, kļūt neatkarīgai vai atdalīties. Kas attiecas uz uh, ārējo pārstāvību Eirozonai. Es uh, jums varu apgalvot, ka tas prasīs daudz laika un mm, tā kā ir daudz valstu, kuru valota ir eiro un viņiem ir sava mm, pašām sava pārstāvība, piemēram, starptautiskajā valotas fondā, un tad uh, viņi tur runā ar eh, citām valstīm, kuras nav Eiropas eh, Savienības dalība valsti. Un pārveidot šo sistēmu prasītu daudz laika. Un tālāk, ja mēs eh, grozam šo sistēmu un paredzam, ka ir viens pārstāvis visai Eirozonai, tad šobrīd tas starptautiskajā līmenī uh, mazinātu Eiropas ietekmi starptautiskajā valūtas fondā, un tāpēc eh, es eh, aizstāvētu drīzāk pragmatisku pieeju. Bet tad, ja Eirozona kļūs eh, plašāka un apkopos visas dalībvalstis, apvienos visas dalībvalstis, tad šis jautājums, protams, radīsies. Uh, pavisam nopietni. Es zinu, ka Savienība droši vien prātīs atbildēt uz šo jautājumu. Un kas attiec uz uh, tiesībām izstāties no Eiropas uh, Savienības, tās ir ierakstīts Lisabonas līgumā. Eiropas Savienība nav cietums, jā. Kāda valsts uzskata, ka tās interesēs būtu izstāties no Eiropas Savienības, tad uh, šādas tiesības ir. Es nezinu, vai tas ir uh, loģisks un pamatots uh, solis, bet uh, visām dalībvalstīm ir tiesības izstāties no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība nav cietums. Spinēlī kundze, lūdzu. Paldies! Timermans kungs. Es atgriezīšos pie tiem jautājumiem, ko divi grieķu kolēģi uzdeva, jo tās atbildes, kuras jūs devāt, manuprāt, nav pietiekamas. Es saprotu, ka jums ir nepieciešams laiks, lai sagatavotu iestāju vai pievienošanos Eiropas sociālajai hartai, bet nu pārāk daudz laika mums nemaz nav. Sociālās tiesības starpvietā daudzās valstīs ir apdraudētas. Uh, Ja nu jūs a, tikai tiešām a, ticat, ka a, vienošanās ar Trojku ir nesusi pozitīvs rezultāts Grieķijai. Par pamatiesībām redzu pretrunu starp to, ko jūs teicāt, a, Trojas plāns balstas uz kopienas tiesībām un uz to, ko komisārs Katainens teica, proti pamatiesību harta nav attiecināta uz šī, šāda veida memorandiem. Kā jūs vienosieties? Forse posso dire che il nome Spinelli mi inspira sempre. Varbūt gribu uzreiz teikt, ka. Uh, Spinelli man aizvien ir uh, iedvesma. Es uh, iepazinos ar Altiero Spinelli, kad biju jauns. Uh, uh, Un uh, tā ir personība, kas manās, skatēs, kas manās uh, acīs ir radījusi Eiropas un radījusi Eiropas vienotību un atbalstījusi daudzas idejas. Tagad uh, atgriežoties pie jautājumiem par uh, pamatiesībām. Nu, man skatījumā tas nav pārāk sarežģīti, tās ir tāda likumdošana, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienība darbojas balstoties uz tām tiesībām, kādas ir noteiktas līgumos, un šīs tiesības ir jāievēro. Šeit neredzu un nekādu citu iespēju Eiropas institūciju darbībai. Tagad par Grieķiju. Esmu pārliecināts, ka sociālā ietekme, kāda ir šiem uh, iznotajiem pakāpumiem ir ļoti e, smaga, š, šī valsts e, ļoti cieši, visu to esam redzējusi, visi tie e, Grieķijas iedzīvotāji, kas ir zaudējuši darba vietas un bez e, viņu ģimeņu atbalsta nemaz nav varējuši e, izturēt un e, pārvērt situāciju. Jā, šeit nav nemaz nekādas e, pretrunas nostājās starp jums ar mani ietekme ir bijusi ļoti smaga, bet reformas ir bijušas nepieciešams. Tās nav reformas, kuras Grieķija un Trojka ievadīja tādēļ, ka gribēja kaitēt iedzīvotāji. Tās tika ievadītas tādēļ, ka Grieķija atradās ekonomiskā izpratnē ļoti sarežģītā, šausmīgā situācijā šīs reformas bija nepieciešams, un tādēļ mēs redzam burtiski, ka tagad jau a, pozitīva ietekme ir a, samērojama un redzama. Nākošais runātais Durāna kungs. Timermans kungs, um, Eiropas ticamība um, kontaktos ar uh, iedzīvotājiem uh, ir um, piedzīvo tādu sarežģītu situāciju un uzticības nav pārāk daudz. Esmu šeit, Timermans kungs. Un um, arī lobbyisti darbojas atgūt. Uh, cilvēku uzticību nozīmē, ka a, Eiropas institūcijām jābūt piemērcienīgām jūsu atbildēs, a, jūs a, uzdevums sadalē. Junkarkungs eh, jums ir uzticējis arī cārskatāmību un arī uh, jautājums par konflikšu interesēm. Etikas kodeks uh, komisāriem neļauj uzticēt tos uzdevums, kurus, kuros viņiem ir personīgas intereses un arī uh, ģimenes. Bet, diemžēl, ir jāatbild tikai par savām un laulāto um, personīgām interesēm. Uh, Uzdošu divus jautājumus. Vai jūs pirmajā la darbības laikā domājat mainīt šo uh, labas rīcības kodeksu, lai uh, visa ģimene uh, tādā plašākā izteiksmē tiktu ietverta šajā aptvērumā? Un otrkārt, vai šis Eiropas parlaments uh, kā moderns diskus, modernas uh, institūcijas uh, paraugs tiks um, pieņemts, lai um, nopietni izvērtētu šo jautājumu par uh, interešu konfliktiem. Paldies. Atbildi. Parlaments pats ir izvērtējis uh, Eiropas parlamenta deputātu uh, uh, finanšu interešu uh, apliecinājums, un manuprāt, ka tas ir salīdzināms arī ar to, ko mēs uh, daram komisijā. Tas, kas skar caurskatāmību, jā, arī es uh, vēlos. Uh, paaugstināt caurskatāmību, bet uh, rīkosimies kopā, kā institūcijas kopā. Mēs varam uh, veikt analīzi praksē, uh, komisijā, arī uh, parlamentā, padomē Un skatīsimies, kura no institūcijām ir tā labākā, kas, nu, kā es saku, var norādīt citām labāk rīkoties. Bet laban, es domāju, ka intereses, kādas ir Eiropas parlamentam un komisijai, tās ir identiskas. Šeit nav nekādas divdomības par personas integritāti, ne attiecībā uz Eiropas parlamenta deputātu, ne Eiropas komisijas. Uh, komisāru. Un ja mēs tieši tā pašā, pašā veidā to varam darīt, es ļoti labprāt esmu gatavs diskutēt ar parlamentu, kā to sasniegt. Bet no juridiska skata punkta, lai definētu, kas ir ģimene, kādā aptvērumā. Ziniet, starp dalību valstīm jau ir ļoti liela atšķirība kas tiek vērtēts kā ģimene, kas ne. Un uh, Nezinu, vai tas ir nu, tas konkrētākais atbildes piemērs, bet būs Eiropas parlamenta partneris, lai varētu rīkoties un strādāt tā, lai mūsu abas institūcijas varētu pēc iespējas augstāku caurskatāmības līmeni Eiropas institūcijās sasniegt, Eiropas institūciju līmenī sasniegt, lai pārliecinātu padomi, kurai jāpadara vēl noteikts darba apjoms tajā jomā, ko minējāt. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Borelli kungs. Es uzdošu jums otru jautājumu, Timermans kungs. Padome saka, ka parlamenta tiesības tiek respektētas, bet ieteikumu jomā mm, šis. Uh, šī norma nedarbojas. Ir likumdošanas normas, kas ļoti būtiski ietekmē pilsoņus un uzņēmumus. Kā komisija rīkotos, lai šādi likumdošanas akti un arī ieteikumi atbilstu atbilstu parlamenta nostājai un kā tiks veidota sadarbība. Es veikšu notiekošā analīzi Attiecībā uz uh, likumdošanas aktiem daudzi ir tīri tehniski uh, un tiem nav uh, finanšu vai politiskās uh, ietekmes. Tie ir vienkārši nepieciešami, uh, lai komisija un tās dienesti varētu darboties. Bet tajās jomās, uh, kurās ir ietekme un arī tieši tāda, kādu jūs minējāt, piemēram, attiecībā pret pilsoņiem vai uzņēmumiem, tur mums ir jābūt drošiem, ka šie uh, akti tiek pārbaudīti demokrātiskā veidā, ka to veic vai nu no Eiropas parlaments vai nacionālajā parlamenti. Es vēlos veikt analīzi, lai es varētu redzēt, kādi akti ir uh, saistīta ar kādu ietekmi un uh, kas ir saistīts ar to, ka ir nepieciešams uh, ievērot uh, vai arī uh, ir jārīkojas Eiropas parlamentam vai nacionālajiem līmenim. Un labāk būtu noslēgta um, starp institūciju vienošanos par labāku likumdošanu. Paldies. Jā, Timermans kungs, Nīderlandes valdība jau ir paziņojusi, ka uh, nebūs vairāk Eiropas 54 jomās. Tad uh, jautājums, kur jānovelk robeža starp Eiropas Savienības un dalībvalstu kompetencēm. Kādam būtu jābūt mehānismam, lai neviena puse nepārkāp šo robežu un lai risinājumi ir apusēji apmierinoši, eh, lai risinātu šos Eiropas integrācijas jautājumus? I think, I think the, um... Es domāju, ka tas veids, kā mēs pieņemam likumdošanu, ir jāpārskata. Es uzskatu, ka mums ir arī uh, labāk jāveic mūsu likumdošanas ietekmes novērtējumi. Ja mēs parādām, kāda ir ietekme uz MVU, uz pilsoņiem, uh, runājot par ārāks likumdošanu, ja mēs varam to darīt jau agrīnā posmā un zināt šo ietekmi, tas varētu būt ļoti noderīgi, lai izlēmtu, vai iesniegt šo likumdošanu vai nē. Es arī uzskatu, ka ietekmes novērtējumiem būtu jābūt vesela likumdošanas procesa neatņemamai sastāvdaļai, jo mēs zinām, ka tas, kā tiek pieņemta Eiropas likumdošana, nozīmē, ka uh, komisija var piedāvāt zirgu, bet galu beigās uh, Eiropa var saņemt kamieli. Uh, jo ir likumdošanas process, kas iet cauri padomēji, pēc tam ir parlamenta prasības, un mums ir jānodrošina, ka ja mēs pasūtām zirgu, tad eh, patiešām arī saņemam zirgu, nevis kamielu. Tātad ietekmes novērtējumi būs ļoti svarīgi. Es uzskatu, ka mums arī ir vēl jāiesaista citas puses debatēs. Nesmu pārliecināts. Uh, ka tās interešu grupas, ar ko runājam šeit Briselē, parlamentā vai komisijā, patiešām arī pārstāv attiecīgās nozars un dalībvalsts. Manuprāt, šeit ir tāds uh, lobisma institucionalizēšanas elements Briselē. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski, lai būtu obligāts lobistu reģistrs visās institūcijās, lai zinām, ar kādiem uh, Eh, cilvēkiem, organizācijām notiek konsultācijas izstrādājot likumdošanu, bet tas būs eh, sarežģīts eh, process, jo tas noteikti arī ietekmēs to veidu, kā mēs strādājam parlamentā un komisijā. Marājas kungs, lūdzu. Timerman kungs. Jūsu atbildē par islāmu valsti jau dzirdējām jūsu attieksmi, jūs aizstāvēsiet mūsu vērtības, un tas ir ļoti svarīgi, bet es gribēju iet nedaudz tālāk un pajautāt jums par pamatiesību aizsardzību. Kāda veida komisārs jūs būsiet? Tad, kad ir runa par datu uzglabāšanu, un tad ir islāma valsts draudi, ir citas pamatiesību problēmas, un tas neatiec tikai uz Ungāriju, tie ir preddiskriminācijas likumi, kas netiek ievērot, tā ir uh, taupības politika, bet jūs minējāt arī LGBT tiesības un uh, nediskrimināciju. Dalībvalsts negrib īstenot šīs lietas. Vai jūs būsiet tāds nepopulārs komisārs, kurš būs gatavs aizsargāt tiešām pamatiesības, vai vienkārši pieļausiet šādus pārkāpumus? Uh, arī Intvalds kundze to minēja, vai jūs tiešām būsiet šis cilvēks, kas aizsargās vērtības sarežģītās situācijās? Atbildi. Bieži vien mēs Eiropieši iekuļamies nepatikšanās, un tad, kad tas notiek, mēs meklējam kādu, ko vainot. Tas ir cilvēku dabā, un tā tas ir arī Eiropā, un Eiropa ir tik daudzveidīga, ka mēs vienmēr varam atrast, ko vainot, vai tie būtu ebreji, vai musulmaņi, vai kristieši, vai geji, vai uh, čigāni, vai sievietes, vienmēr kādā atrodam, ko vainot. Un Eiropas civilizācijas triumfs ir eh, ierobežot šādu reakciju un radīt juridisko ietvaru, lai kontrolētu šo eh, ļoti cilvēcīgo reakciju. Mēs esam eh, sapratuši, ka nogalināt nav labi, un tagad esam sapratuši arī, ka nav labi diskriminēt citus cilvēkus. Bet krīzes apstākļos tas atkal un atkal uzpeld, un mēs vienmēr atrodam kādu, ko vainot mūsu problēmās. Un ja Eiropā kaut kas ir svarīgi, tad tā ir cieņa pret šādu reakciju krīzes apstākļos. Un ja tas man padarīs nepopulāru, lai nu tā būtu, bet es, eh, ja es neiestāšos par pamatiesībām šodien, tad nebūs Eiropas kopienu rīt jo mēs būtībā esam vērtību savienība, un ja esam pēdējos 30-40 gados Eh, sauguši aizvien eh, ciešāk kopā, jo īpaši pēc Berlīnas mūra krīšanas, tad tas ir pateicoties mūsu kopējām vērtībām. Un ja es būtu pirms 30 gadiem teicis saviem vecvecākiem, ka pēc 30 gadiem Nīderlandē būs iespējams vienzimam laulības, tad viņi varbūt būtu mani uh, nosūtījuši uz psihiatrisko slimnīcu. Un tagad, ja es uh, runāju ar saviem bērniem, tad viņi nevar iedomāties, kā tas uh, ir, ka nevar divi vīrieši precēties. Es domāju, ka šīs vērtības ir jāaizsargā ar likumu, un tas jādara aktīvi. Paldies! Timermans. Eh, Timermans kungs. Paldies, Makintērs kundze. Timermans kungs, esmu šeit. No tā visa, ko jūs šodien teicāt, Manuprāt, eh, jūs esat tikpat pārliecināts kā es, ka mēs varam daudz labāk izmantot eh, Eiropas potenciālu, ja uh, atbrīvosim uh, uzņēmumus no liekas birokrātijas, ko uzliek Eiropas Savienības likumdošana. Parlaments uh, visu laiku to ir atbalstījis. Šā gada aprīlī mēs pieņēmām nodarbinātības komitejas ziņojumu, kur tika ieteikta virkne ieteikumu vi uh, slimnīcās, kā radīt vairāk darba vietas. Šajā ziņojumā tiek prasīts Eiropas Savienībai vairāk rīkoties, lai samazinātu birokrātiju. Mēs pieņēmām arī rezolūciju par top 10 konsultāciju procesu, kur mēs aicinājām komisiju uh, izstrādāt mērķus, lai samazinātu birokrātiju par 30% līdz 2020. gadam. To atbalsta šādas uh, biznesa organizācijas, Business Europe un citas. Izmantojot šo brīdi, vai jūs apņemsieties iekļaut, uh, tātad iesniegt mērķi, samazināt uh, regulatāro slogu uzņēmumiem Eiropā? Lūdzu, es jau teicu, ka es izvēlēšos tādus instrumentus, kas darbojas, un ja šis ir priekšlikums ar izredzēm panākt rezultātus, tad es to īstenošu, bet piesardzības nolūkos gribētu teikt, ka komisāri to jau ir darījuši iepriekš, un ja runājat ar uzņēmiem Eiropā, jo īpaši MVU, es nedomāju, ka viņi būs pārāk entuziastiski par līdz šim sasniegtiem rezultātiem. Tad, tad vajadzētu pamatīgi izvērtēt, ko esam darījuši līdz šim. Un uh, tā kā Žansklauds Junkers man ir uh, lūdzis uzņemties šos pienākumus, un ja jūs man apstiprināsiet, tad es uh, to pētīšu, bet uh, cilvēki saka, bet mēs taču tik daudz jau esam izdarījuši, un tad, kad es runāju ar uzņēmumiem, tad mēs pilnīgi citu noskaņojumu redzam. Tātad, ko es gribu izdarīt ar jūsu palīdzību? Uh, es gribētu panākt konkrētus atvieglojumus uzņēmumiem, lai maiznieki un miesnieki un citi uh, uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, uzreiz izjustu šo atvieglojumu, ka nav tik liels tas sloks vairs. Vēl viena lieta, ko gribētu piebilst, mums ir jābūt eh, daudz godīgākiem šajos jautājumos arī dalībvalstīs. Ir ļoti viegli uh, vainot Eiropas regulējumu, eh, ka tas ir tas sloks, bet cik bieži ir tā, ka komisija ir spiesta nākt klajā ar priekšlikumu, jo virkne dalībvalstu to prasa. Cik bieži ir tā, ka mums eh, šķiet, ka mums ir jāizstrādā priekšlikums, jo interešu grupas to piedāvā un galu galā šīs interešu grupas eh, saka, ka jā, mēs izlotam to kā slogu, kurš to izdomāja. Mums jāraugās ļoti rūpīgi, kā mēs komunicējam ar tiem cilvēkiem, kuriem cenšamies palīdzēt. Vikstrēms kundz, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, un sveic jūs, Timermans kungs, šajā uzklausīšanā. Es domāju, ka mēs esam visi vienisprāts, ka Eiropas vēlēšanas būtu jāvērtē kā modinātājs vans mums visiem. Eiropas pilsoņi pamatot prasa, lai mēs uzklausām viņu bāžas. Es kā lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāji gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka mana komiteja eh, katru gadu saņem tūkstošiem iesniegumu lūgumrakstu no pilsoņiem kas attiec uz Eiropas likumdošanas piemērošanu. Šie lūguma rakstī patiesībā ir ļoti vērtīgi, kas mums sniedz informāciju par to, kā e, mūsu pieņemtā likumdošana ietekmē cilvēkus e, uz vietas ikdienas dzīvē, un tas arī dod mums idejas par to, kā šos likums varētu uzlabot. Jūs, kā pirmais vicepriekšsēdētājs, kas būs atbildīgs par labāku regulējumu, uh, gribu jums pajautāt, kā jūs uzlabosiet sadarbības ar mūsu institūcijām, lai pēc iespējas labāk izmantotu lūgumrakstu komiteju un eh, pilsoņu iesniegtos lūgumrakstus, un otrkārt, ko jums personīgi nozīmē labāk likumdošana, labāks regulējums? Lūdzu, Timermans kungs, par pirmo jautājumu, ja jūs ielūksiet mani uz savu komiteju, es piedalīšos jūsu komitejas sanāksmē, ja vēlties, lai es izpētu rezultātus vai ietekmi, kāds ir bijis jūsu darbam, es to darīšu. Ja jūs gribat, lai es vispārīgi izvērtēju lūgumu rakstus, tad var to darīt. Varbūt nevar izvērtēt individuālus gadījumus, jo tur ir vajadzīgs juridiskas zināšanas un par individuāliem gadījumiem droši vien nevaru runāt publiski, bet ja ir vispārīgs tendences, tad es gribu par tām zināt, jo tas var mums palīdzēt uzlabot mūsu likumdošanu un uh, Eh, saprast, kur rodas eh, problēmas. Varbūt, ka tā ir komisijas vaina, varbūt citas institūcijas, vai varbūt dalībvalstu vaina, bet parasti mēs vainojam Eiropu. Bet mēs tiešām varētu gūt labumu viens no otra pieredzes, un ja eh, gribēsiet, lai es esmu jūsu partneri šajā darbā, tad to darīšu. Runājot par to, ko man tas nozīmē. Man tas nozīmē, ka kāds, kurš ir uh, maiznieks, kuram ir maiznīca, ka viņam nav pusdienu uh, jāizpilda veidlapas uh, un jāiesniedz rijās četrās dažādās vietās, uh, lai viņam ir iespēja pieņemt darbā vairāk cilvēku, un tā, manuprāt, ir labāka likumdošana. Tagad Cvīrskas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Timermans kungs. Es gribu atgriezties pie likumdošanas procesa. Vēlreiz par visu to darbu, kādu mēs kopā īstenosim. Vien, eh, no vienas puses runa ir par likumdošanas darba vienkāršošanu, bet no otras puses arī par mūsu pamatu principu ievērošanu. No vienas puses subsidaritātes princips un no otras puses proporcionalitātes princips. Ir tīpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem, bet arī attiecībā uz vidas un sociālo politiku. Tas eh, tiek darīts, eh, lai nepārkāptu Eiropas Savienības kompetenci un samazinātu administratīvo slogu. Konkrēts jautājums. Vai jūs paredzat to, ka komisija radīs neatkarīgu monitorīšanas procesu, lai pārbaudītu subsidiatātes principa ievērošanas, runāja par neatkarīgu sistēmu, jo man liekas, ka tāds skatiens no ārpuses ir uzticamāks nekā vienkārši iekšienas izvērtēšana. You know, Mana pieredze rāda, ka subsidiaritāte uh, nozīmē vairākas lietas. Pirmkārt, eh, vajag noskaidrot, ko tas vispār nozīmē. Es saprotu, ka te mēs varam iegūt no ciešākas sadarbības ar nacionālajiem parlamentiem, kur subsidiaritātes un eh, proporcionalitātes pārbaudas ir kļūšas par vienu no mm, viņu regulārā darba uzdevuma. Un es saprotu, ka komisāriem uh, vajadzētu runāt ar nacionālajiem parlamentiem, pirms eh, tiem tiek parādīta oranžā vai dzeltenā kartīte, ir jādiskutē ar viņiem, ir jāsaņem atsauksmes un jāņem šīs atsauksmes vērā. Un es domāju, ka ir precīzi nepieciešams izvērtēt, kāds ir subsidietārs mērķis, vai mm, tā ir daļa no turpmākā darba pie jaunas starpiestāžu nolīguma, vai ir nepieciešams uh, subsidiaritātes uzraugs. Es nedomāju, ka tas varētu sniegt kaut kādu ieguldījumu šajā procesā. Es domāju, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu šajā procesā, jo praksē es sešas reizes esmu bijis Nīderlandes parlamenta deputāts, un pirmo reizi mums šādas sistēmas vispār nebija, bet eh, pašlaik ir izstrādāta diezgan sarežģīta sistēma, kā mēs pārbaudām subsidiaritāti un proporcionalitāti. Reizēm tas tiek eh, izmantots nepareizi, jo cilvēkiem vienkārši nepatīk priekšlikums, bet uh, ir jānodrošina, ka subsidiaritātes pārbaude notiek, lai konstatētu, vai Eiropa ir atbildīga par kādu jomu, nevis lai šādi noraktu priekšlikums, tāpēc, ka tie nav patīkami. Zipels konze. Timermaņa kungs, es uh, gribēju pajautāt jums par jūsu apņemšanos uzlabot uh, pamattiesības un uh, meklējot sadarbību ar Venēcijas komisiju. Mm cilvēku, Eiropas padomjas eh, cilvēktiesību tiesu, bet eh, kādas konkrētas soļas jūs spērsiet, lai nodrošinātu to, ka tiesiskoma mehānisms eh, būs tas mehānisms, ar kur mēs risināsim krīzes situācijas, kas nodrošinās efektīvākas pārkāpuma procedūras un uh, sodus par sistemātisku tiesiskuma un demokrātijas uh, principu pārkāpšanu, tur, kur dalībvalstīs nedarbojas uh, līdzsvara un kontrolas mehānisms. Turklāt, kā jūs nodrošināsiet, ka šāds mehānisms visās dalībvalstīs tiek īstenots viendabīgā, caurskatāmā un līdzvērtīgā veidā? Paldies! Ir skaidrs ka mana darbošanās vai nedarbošanās, mana vai komisijas eh, darbošanās vai nedarbošanās varētu radīt kaut kādu ietekmi, tad, manuprāt, ir, tas ir maldīgs priekšstats. Eh, ir jāraugās, lai mēs sistemātiski un objektīvi analizētu problēmas, nevis eh, varbūt tāpēc eh, mēs uzbrukam vienai valstī, iedarbinam visus mehānismus. Eh, nē, nu, es domāju, ka tas būtiski apdraudētu komisijas un Eiropas Savienības uzticamību. Mums ir jābūt ļoti rūpīgiem, jābūt objektīviem, precīziem savā analīzē un jābalstās uz uh, ļoti precīzām likuma normām un pamatojumu. Mēs varam izmantot uh, darbu, ko ir veikušas citas organizācijas, es jau minēju vairākas, arī NVO, pamatiesība aģentūra un citi, bet galu galā jau šie instrumenti ir pieejami. Tikai iespēja uzsākt uh, pārkāpuma procedūra pastāv, septītā pānta procedūra pastāv, jo jaunas procedūras nav nepieciešamas, ir nepieciešama tikai politiskā grība īstenot to, kas jau pastāv, un tu, tuvāko pāris gadu laikā mums uh, būs jāuzdod sev jautājums, vai, mēs, vai mums pietiks drosmes prasīt no dalību valstīm ievērot tās saistības, kuras tās ir uzņēmušās. Ja jūs esat pārakstījuši līgumu un ratificējuši to, tad turieties pie tā. Paldies, Korācis Biltis kundze. Paldies, Timermaņa kungs, par apņēmību, kuru jūs mums šodien parādījāt mainīt situāciju. Nu, patiešām daudz pilsoņi pamatot vai nepamatot saista komisiju ar birokrātiju, bet ir nepieciešams panākt rezultātus un pierādīt, ka komisija atkal ir iespējams uzticēties. Kādi konkrēti ir jūsu plāni, lai nodrošinātu to, ka dalība valstis, piemērojot direktīvas, ne, neparedz lielāku birokrātiju nekā tās prasa un vai šis eh, pārskatīšana būs eh, prioritāte jūsu komisijai? Vai ir nepieciešama lielāka politiskā apņēmība, lai prasītu no dalībvalstīm pilnībā īstenot Eiropas likumdošanu? Piemēram, viena šāda lieta padomes eh, atteikšanās pieļaut plašāku publisku piekļuvi dokumentiem tam līdzīgi, vai jūsu sacītais nozīmē, ka horizontāli jautājumi, piemēram, bērnu tiesības, eh, eh, cilvēku tiesības, eh, proporcionalitāte un tam līdzīgi tiks iekļauta visos priekšlikumos. Jā, es sapratu, ka jūs esat no Zviedrijas, bet es laikam nemēģināšu atkārtot jūsu vārdus. Mēs, mums būs jāmaina savs darbs, ja mēs vēlamies gūt panākumus. Eiropas Savienība ir reputācija, ka tā, nav, ka tā ir birokrātiska, ka tā nevar panākt labus rezultātus, un mēs nevaram to nekādi grozīt, nemainot savu darba veidu. Un es būšu ļoti caurskatāms mūsu likumdošanas darbā. Es vēlos, lai parlaments un padome varētu saprast un apzināties, ka mēs uh, iesaistām viņus priekšlikumu skatīšanā visā šajā ciklā, un es ceru, ka tas nonāks pie tādiem rezultātiem, ka kāds varēs teikt, patiešām tas darbojas, administratīvais sloks ir mazinājies, un kamēr mēs to neizdarīsim, lai ko mēs arī darītu, panākums negūsim, runājot par pamatiesību aizstāvēšanu Jūs zināt, ka tā ir katra komisāra atbildība. Man, protams, ir horizontāls status, es varu ar komisāriem runāt, ja uzskatu, ka ir nepieciešama rīcība. Ja es raudzīšos, vai viņi ņem vērā šos uh, pamatiesību principus uh, piemērotā veidā, bet uh, Mēs divas dienas esam runājuši, un man tiešām pārsteidza manu kolēģu mm, domu kvalitāti un apņēmību īstenot likumdošanā pamatiesību elements, kas attiecās uz cilvēktiesībām, bērnu tiesībām. Es uzskatu, ka tad, ja mēs eh, nepanāksim labākus rezultātus bērnu tiesību aizsardzībā tuvāko pāris gadu laikā, ja nenonāksim pie taustāmiem rezultātiem, jo mūsu bērni sabiedrībā ir reizēm ļoti neaizsargāti. Es domāju, ka tas būs lāču pakalpojums pamattiesību piemērošanai, tīpaši sabiedrības jaunākajai daļai. Paldies, eh, tagad Fajonas kundze. Paldies, eh, Timērmaņa kungs, es gribēju atgriezties pie cilvēktiesību un imigrācijas jautājumiem. Uh, Ko jūs piedāvātu darīt, lai nodrošinātu, ka migranti, kas uh, šodien ierodas Eiropas Savienībā vai jau te ir uz vietas, mm, lai tiktu ievērotas uh, viņu uh, pamattiesības neatkarīgi no dzimuma, ādas krāsas, valodas, uh, reliģijas, eh, invaliditātes vai seksuālās orientācijas, kā jūs izmantosiet savu pirmā viceprezidenta lomu, lai risinātu problēmas, kas saistās eh, ar mūsu sabiedrības neaizsargātāko daļu diskrimināciju, tīpaši Romiem. Sākšu varbūt ar jūs otro jautājumu. Un pirms vairākiem gadiem, kad es uh, strādāju ECO ar minoritāšu tiesībām, mēs sagatavojām ziņojumu par uh, Romiem un Sinti Eiropā. Un mm, tur parādījās daudzas lietas - šausminoša diskriminācija, sociālā izstumtība, reizēm arī paš atstumšana no izglītības iespējām un iespējām sabiedrībā. Tagad ir pagājuši gandrīz 20 eh, gadi, bet raugoties uz situāciju šobrīd, manuprāt, nekas daudz jau nav mainījies, un tajā ir jāmai, jāvaino visa Eiropa. Mēs tiešām esam šeit eh, neesam gūši rezultātus. Un es esmu apņēmības pilns, lai domātu par to, kā mēs sadarbībā ar citām Eiropas organizācijām varam palīdzēt traumiem un cintī. Šobrīd bieži tiek diskutēts par sociālo sistēmu ļaunprātīgu izmantošanu citās dalību valstīs un izskan plaša kritika, tiek aicināts uh, uz uh, drastiskiem pasākumiem, bet traumiem bieži nav citur, kur iet. Es izmantoju Romu kopienu, lai parādītu, kādā situācijā Eiropā mēs esam. Mums vēl ir jāpaveic ļoti daudz darba, lai nodrošinātu to, ka visi mūsu sabiedrībā var baudīt pilnas tiesību spektru, ir tīpaši pamattiesības. Ir lieli kārdinājumi un mēģinājumi varbūt uh, darīt nelikumīgas darbības. Tas ir labāk nekā ciest badu citā valstī, bet mm, tas nozīmē tikai to, ka mums ir uh, jāpiemēro tās tiesības, kas ir spēkā, jāapkaro nelikumīgas un jācīnās pret uzņēmējiem, kas uh, tādas veids. Paldies, un tagad Rāngela kungs. Paldies, priekšsādātāji Timermaņa kungs. Es uh, lasīju jūsu runu, jūsu rakstus, jūsu paziņojumus. Es saprotu, ka jūs piešķirat īpašu vērību subsidiaritātes principam un nacionālo parlamentu lomai. Viens pirmais komentārs par subsidiaritātes komentāru. Nu, tā kā tas uh, balstās uz koncepciju par labāko varas līmeni lēmumu pieņemšanai. Mm, tad mēs galu galā esam nonākuši pie tā, ka kopienas līmenis aizvien pieaug. Subsidiaritātes līmenis, ja mēs to saprotam pareizi, nozīmē, var nozīmēt arī lielākas pilnvaras savienībai. Vai jūs sapratāt manu jautājumu? Ko jūs esat uh, domājuši konkrēti darīt, lai palielinātu Nacionālo parlamentu lomu un kādas pasākumus jūs esat iecerējis veikt, lai nodrošinātu to, ka Nacionālo parlamentu uh, spēcīgākā loma neapdraudēs Eiropas parlamentu kompetenci. Timermeņkungs. Pirmkārt, Eiropas uh, Savienības uh, pilnvaras ir aprakstītas līgumā par Eiropas Savienības darbību un vienmēr tajā institūcijā, kurā es darbošos, ja jūs mani atbalstīsiet, mm, var būt šādas tendences nākt klajā ar jaukiem priekšlikumiem, bet varbūt tie nemaz nav nepieciešami, tāpēc es eh, domāju, ka ir pareizi tam, ka komisijas eh, prezidents eh, identi identificē prioritātes. Jā, es saprotu, ka varbūt dažādi viedokļi par to, ko nozīmē subsidiaritāte, dažādi uzskati par vienu un to pašu lielu enerģijas politika, piemēram, ir politikas joma, kas ir minēta līgumā, un būtībā tā ir vienīgā joma, kur mēs esam uh, panākuši konkrēts uh, uzlabojums pilsoņiem. Jā, protams, ka mēs varam darboties uh, šajā jomā, un augstākā līmenī ir jādarbojas tikai tad, ja nav iespējams rezultātus sasniegt zemākā vairs līmenī. Un tad, protams, ir nepieciešams Eiropas līmeņa risinājums problēmai, kur nacionālā līmenī vairs nav iespējams at atrisināt. Atbildot uz jūsu otro jautājumu, varbūt es nepareizi jūs sapratu, bet es domāju, ka mēs uh, uh, par to jau bijām beiguši runāt, kad, kad pastāvēja konkurence starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, bet man izpratne ir tāda, ka, ka ir jāuzlabo partnerība, jāveicina partnerība starp uh, EP un nacionālajiem parlamentiem, bet kā jau es teicu savā iedrunā, Eiropas Savienība nevar tikt uh, celta pretrunā pilsoņu vai nacionālo mm, valstu vēlmēm, jo tikai tā mēs varam nodrošināt labākus rezultātus Eiropas pilsoņiem. Liels paldies, Regneris kundze! Paldies! Uh, Man ir jautājums par likumdošanas pieskaņu, pielāgošanu Lisabonas līgumam. Sociālais līgums frizieriem nu noteikti nav tāds, kur, mums, kur mēs varētu raksturot kā labāks likumdošanas pienā paraugu. Tas ir uzbrukums Eiropas sociālajiem dialogam un pamatiesībām uz drošu un veselībai nekaitīgu darba. Uh, vietu, kā to paredz pamatiesību hārta. Un ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu, ka pamatiesības uz drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi tiek garantētas vienlaikus, ņemot vērā sociālos nolīgums? Ko jūs esat iecerējis darīt, lai samazinātu administratīvo slogu MVU? īsāk sakot, ko jūs darīsiet, lai labāks nozīmē mazāks vai vispār nekāds ir tīpaši tad, kad tiek runāts par sociālajiem standartiem. Labāka regulēšana nenozīmē noteikumu likvidēšanu. Mm. Es uh, nedomāju, ka te ir vietā runāt par sociālo aizsardzību vai vīdes aizsardzību, bet uh, Jūs aizsēdzāties maniem secinājumiem pa priekšu, runājot par frizieriem. Saprotu, ka tā bija doma, kas dzīvo sociālajā dialogā Eiropas līmenī, un tāpēc komisija tika aicināta sagatavot priekšlikumu. Bet vai tad dalībvalstis nevar nodrošināt aizsardzību tiem cilvēkiem savā darba vietā, kas strādā par frizīriem, vai tiešām tas ir jādara Eiropas līmenī? Uh, Vai minēšu vēl vienu piemēru, ja cilvēki nevar īstenot savas tiesības nacionālā līmenī un vēlas izmantot uh, Eiropas līmeni, tad to nevar izdarīt, uh, bet nevar izdarīt to nacionālā līmenī. Es nezinu. Vai tas ir īstais veids uz priekšu? Protams, uh, mēs uh, varam teikt, ka parlaments uh, saka, jā, tas ir ceļš uz priekšu, tā ir mūsu prerogatīva, bet savā nākamā komisāra lomā es aicinātu domāt, vai ikreiz ir nepieciešama Eiropas atbilde vai šīs problēmas, kas saistās ar drošību un veselīgu, veselīgiem darba apstākļiem darba vietā, vai to nevar izdarīt darba, uh, nacionālās uh, eh, dalībvalstis. Uh, vai tur vienmēr nepieciešama Eiropas līmeņa rīcība, vai varbūt mēs varam to atrisināt valsts līmenī. Tas ir tas jautājums, kurš jāuzdod, un ja vairākums nonāk pie secinājuma, ka jā, mēs to varam izdarīt tikai Eiropas līmenī, tad es uh, nelikšu šķēršļus. Es, nu, mēģināšu praktiski sadarboties. Bet es domāju, ka dalību valstis ir pilnīgi spējīgas izdarīt to nacionālā līmenī. Paldies, Timermaņa kungs, Jāra kungs. Paldies, paldies, priekšstādāja kungs, Timermans kungs. Esmu logumrakstu komitejas deputāts un par pamatiesību hartu saskaņā ar 51. pantu dalībvalstis pielietojot kopienas tiesības ir saistīts ar to īstenošanu. Un kopš Lisabons līguma pieņemšanas tas ir saistoši. Un mēs saņemam aizvien vairāk lūgumrakstus, kas atsaucas uz šo hartu. Uh, Daudzi lūguma raksti neatbilst 51. pantam un tādēļ netiek uzskatīti par pieņemamiem. Procedūras pret dalību valstīm arī nevar tikt ievadītas. Daudz Eiropas Savienības pilsoņi uzskata, ka 51. Eh, pants ir neskaidri un, izplūs, un formulēts tādā veidā, ka tas ir izplūdes. Eh, ko jūs eh, domājat par 50 pirmo pantu ES pamatiesību hartā un lūgumrakstu komiteja um, strādā jau 21 gadu, un um, tā starpība ierobežo um, šis pants. Un par birokrātijas samazināšanu, vai jūs radīsiet neatkarīgu institūciju, kas patiešām novērtēs novērtēs, jā, nu, es atvainojos, es tiešām saku, kontrolēs uh, uh administratīvā sloga samazināšanu. Atbildi par lūgumu rakstiem. Es ļoti labprāt tikšos ar lūgumrakstu komitejas vadītāju Eiropas parlamentā, lai izvērtētu, kur ir problēmas ar 51. pāntu. Es labprāt esmu gatavs par to diskutēt. Bet tas, ka ir noteikti ierobežojumi lūguma rakstu iesniegšanā, tas arī loģiski nacionālā līmenī arī, līmenī arī tas tur notiek. Vai tas ir ļoti skaidri? Nu, to nevar novērtēt, bet ja ir kādas uh, problēmas ar 51. pantu, tad ļoti labprāt jūs varat uh, mani pārliecināt uh, par to, ka mēs uh, varam um, aktīvi rīkoties, lai uh, ko mainītu. Ja mums ir uh, jāvērtē, vai priekšlikums uh, mums. Uh, dod tos augļus, kādus sagaidām. Tad jārūpējas par to, ka komisijai tiek sniegts konsultācijas, kas ir profesionāls un neatkarīgas. Un tādēļ es domāju, ka mums jābūt skaidrībā par to, ka tie cilvēki, kas to veids, ka viņiem ir arī pietiekami liela distancēšanās no interesēm un ir skaidrs, kāds tās ir, un ka viņi ir arī pietiekami kompetenti, lai profesionāli to varētu izdarīt, un arī tas būtu neatkarīgi no komisijas. Ja ir šāds novērtējums un komisija ir reaģējusi uz to, tad es ļoti labprāt uzklausīšu parlamentu, un mēs varam diskutēt, jūs varat arī vērtēt, vai tas ir bijis pareizi, var jūs ar to iepazīstināt. Es domāju, ka šādā veidā mēs varam palielināt mūsu caurskatāmību. Paldies! Paldies, Timermans kungs, tagad Delvo kundze. Timermans kungs, esmu kreisajā pusē. Šeit, šeit. Es gribētu atgriezties Pie subsidiaritātes jautājuma paldies, ka precizējāt un norādījāt uh, uz to, ka mm, vēlreiz to precizēsiet. Nu, mums nav nepieciešams to padziļināt uh, pēc tās viedokļa apmaiņas, kāda jau ir bijusi. Jūs raksturvieta atbildēs, jūs esat norādījis arī, ka vēlties uzlabot sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Sociālistu un demokrātu uh, grupā esam par Nacionālo parlamentu Romas uh, stiprināšanu un veidot, esam par to, lai veidotu politiku, kas ir tuvāka pilsoņiem. Es atbalstam Eiropas projektu un tāpat kā iepriekšējais runātājs, esmu arī norūpējusies par daudziem jautājumiem, kā jūs nodrošināsiet to, ka subsidiaritātes princips nav iemesls, lai novēlotu vai bloķētu lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā. Uh, no to puses, kas vēlas, lai Eiropas projekts nebūtu veiksmīgs. Timermans kungs, lūdzu, atbildi. Jā, briesmas ir skaidras, tas ir redzams arī dalību valstīs. Es jau norādīju uz to, ka esmu iepazinies ar ļoti precīziem gadījumiem, arī valstī, kuri pārzina vislabāk. Tiek izmantota argumentācija, sakot, ka Savienība nav kompetenta šajā jomā, jo nu, priekšlikums pats par sevi nav pieņems līdz ar to. Tas tā kā tiek atgriests Nacionālo parlamentu varas izmantošanā, izmantojot subsidaritātes principu. Subsidaritāte nozīmē to, vai savienība ir kompetenta, lai pieņemtu noteikums šajā jomā ir jābalstās uz uh, līgumiem. Jā, pēc tam ir, protams, uh, proporcionalitātes princips un instrumenti, ko piedāvā Eiropas Savienība, lai reaģētu šajā jomā. Ir instrumenti, kas ir adekvāti, lai nodrošināti rezultāti, ko gribam sasniegt ar šiem priekšlikumiem. Tie ir divi elementi analīzē, ko nacionālajie parlamenti ir veikšoši. Tas ir eh, jānoskaidro vēl ar nacionālajiem parlamentiem, jo, kā jau teicu, pārāk bieži tas ir mm, vienkārši tāds eh, kā aiz, eh, nu, kāds aizbildinājums, ka negrib iniciatīvas kādā jomā. Un kontrols Eiropas tiesības izteikt priekšlikums un Eiropas padome kopā ar parlamentu veidot likumdošanu. To nevar samazināt. Uh, tikai atsaucoties uz uh, Nacionālo parlamentu subsidaritāti, ja viņi grib kontrolēt, ko mēs uh, darām likumdošanas uh, procesā, viņi var sūtīt, viņi sūta pārstāvis uz padomi un viņu iecelšana tiek kontrolēta dalībvalstīs. Paldies! Nākošā runātāja Grēslis kundze. Paldies, paldies par šo pēcpusdienu. Jūs arī konkrēta, kompetence ir iekšējais audits, tas ir jūsu atbildības jomā. Budžeta kontrolas komiteja ir norūpējusies, kā tiks nodrošināta neatkarība iekšējā auditā. Ir paša programma nepieciešama un arī prioritātes. Tas ir pirmais jautājums. Otrais. Vai jūs iezveidosiet tādu audita paneļpārskatu un Uh, arī ielūksiet uh, kolēģis, lai diskutētu iekšējā uh, audita rezultātus un to darīsiet regulāri. Paldies! Ziniet, komisijai tiešām ir ļoti, ļoti izcili darbinieki. Esmu ar dažiem iepazinies, esmu, tie man ir ļoti iespaidojuši. It īpaši esmu. Uh, iespējams par to cilvēku kvalitāti kas, eh, un kompetenci, kas strādā šajā audit dienestā. Viņi eh, noteikti nākotnē veiks arī izcilu labu darbu garantēju pilnīgu audit dienestu neatkarību. Ja tādas nav, tad viņi nevar veikt savus, savus pienākumus. Es rūpēšos par to, lai viņi kontrolētu vairāk to, kas tiek sasniegts un ko sagaidām. Jo pat laban ir aptuveni 40% no darba šādā izpratnē. Tam ir jābūt lielākam procentu skaitam. Tā mēs varam uzlabot mūsu darbu. Domāju, ka šo audita dienestu mēs varam veidot neatkarīgāku no ģenerāldirektoriem. direktoriem Viņiem jāveic savs darbs neatkarīgi, lai nav nekādas interferences ar viņu lēmumiem un ieteikumiem. Un es labprāt esmu gatavs arī, ja ir ieteikumi un tie tiek pieņemti vai nē, tad jūs kā Eiropas parlaments arī varat raugi, raudzīties, ko komisija ir izdarījis, kā rīkosies, un tā mēs varam arī kopā sadarboties, uzlabot mūsu darbu un ļaut jums ieskatīties, ko dara komisija. Jā, es uzņemšos šo, šo darbu vadību. Jā, esmu atbildīgs ar par tām jomām, kurās audidienas ir izteicis priekšlikums un strādāsim aktīvi, lai zinātu, ka šie ieteikumi ir pilnā apmērā ieviesti. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Negresku kungs. Timermans kungs, lai mēs uzlabotu lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas komisija ir lēmusi, ka būs novērtējuma procedūra pirms tiek pieņemta lēmuma. Komisija izvērtē to, kā tiks šie noteikumi piemēroti, un līdz 2014. gada beigām publicēs pirmos rezultātus. Problēma ir tā, ka nebija caurskatāmības, kad šie novērtējumi ir veikti un cik caurskatām tie ir. Gribu uzdot jums jautājumu kā vicepriekšsādātājam. Kāds ir jūsu viedoklis, kā jūs vēlties uzlabot šo procesu, kā tiek pieņemti lēmumi un kā ietekmes novērtējums notiek? Kā šo procesu jūs atdalīsiet no datu? datu Uh, savākšanas, apkopošanas un politiskās uh, vēlmes. Es esmu Rumānijas deputāts, caurskatāmība ir ļoti nozīmīga gan jautājumā par struktūra fondiem, citiem fondiem un Schengens jautājumiem. Paldies! Ietekmes novērtējumi uh, pēc būtības nav birokrātijas pirmais impuls, lai uzlabotu likumdošanu un panākt rezultātus pilsoņiem. Tātad sniedzot ietekmes novērtējumu, es pievērsīšu pilnu savu uzmanību un politisku uzmanību un nodrošinot, lai eh, komisijas dienesti ziņātu, ka viņiem ir jāveic pēc iespējas labāks ietekmes novērtējums jebkuram priekšlikumam. Un tad uh, ietekmes novērtējumu kolēģi pārskatīs šos ietekmes novērtējumus, un es nodrošināju, lai, nodrošināšu, lai cilvēki, kas ir šajā kolēģijā, būtu pietiekami zinoši un ar pietiekamām pilnvarām, lai varētu izvērtēt uh, šos novērtējumus, jo apmēram puse novērtējumu šobrīd tiek nosūtīta atpakaļ komisijai. Un es tiešām ticu, ka ietekmes novērtējumu um, pacelšana svarīgākā līmenī um, radīs rezultātus. Bet es gribu uzsvērt, ka tas, ko komisija dara, um, mums ir uh, jāpanāk visa procesu uzlabošana. Pirmajā lasīmā, otrajā lasīmā, lēmuma pieņemšanā, kas notiek padomē parlamentā. Uh, Visās šajās uh, daļās uh, ir jāveic pārskatīšana attiecībos ietekmes novērtējumiem, jo bieži vien, kas uh, rada šo negatīvo ietekmi uz uzņēmumiem un pilsoņiem, ir tas, kas notiek politiskos darījumos un darījumos ar lobbystiem, piemēram, uh, kas bieži vien maina pat uh, visu priekšlikumu būtību, tāpēc ir nepieciešama caurskatāmība visā likumdošanas procesā, un katrai institūcijai, kas tajā ir iesaistīta, ir jāuzņemas sava daļa atbildības, un mums ar, uh, kopā ar parlamentu būs jāpārliecina par to arī padomu. Paldies, Timermans kungs! Pēdējo jautājumu uzdos Gāles kundze. Vienmirklīt, lūdzu. Timermans kungs. Jūs varat atbildēt uz šo jautājumu divās minūtēs, un pēc tam jums būs laiks vēl piecas minūtes, ja vēlties noslēgumu vārdiem. Varat eh, šo laiku uzreiz izmantot pēc tam, kad eh, būsiet atbildējis uz šo jautājumu. Lūdzu, Gālskunds. Timermans. Timermans kungs. Es pati esmu piedzīvojusi Eh, nopietnus eh, pārkāpumus pret eh, mazākumtautībām, un komisija ir palikusi vienildzīga. Un tāpēc man patīk, ka jūs sakāt, ka jūs neielaidīsieties kompromisos attiecībā uz pamatiesību ievērēšanu. Bet šeit man ir piemērs, piemēram, tiesiskuma rezultātu tabula saskaņā ar tā rezultātiem Martā šogad uh, Ungārijā um, tiesu neatkarība bija par sešiem punktiem augstāka nekā iepriekšējā gadā, un uzticība tiesu sistēmai uh, pieauga un bija vienā līmenī ar Franciju. Tas uh, parāda, ka objektīva analīze var sniegt atšķirīgus rezultātus no uh, visiem šiem nepamatotiem apvainojumiem, kas tik bieži izskan pret Ungāriju. Kā jūs nodrošināsiet, lai visu valstu izvērtējums būtu objektīvs un netik piemērotu divkāršu mērauklu? Kā mēs aizsargāsim tiešām tos, kas tiek uh, aizskarti nepamatoti? Atbilde. Aizstāvot pamatiesības un cilvēku tiesības. Uh, lielākais ienaidnieks uh, ir uh, kā būtu, ja būtu, ja tā to var saukt. Un es runāju ar Lavrovu, un tad, kad mēs sakām, uh, um, ar kāda ir situācija Krievijā, tad viņš saka, bet kā tad ar situāciju tur un tur? Un bieži vien uh, salīdzinājumā uh, tiek uztverta tāda kā netaisnība. Uh, Tātad nevar vērtēt uh, tikai vienu valstu vai vienu situāciju. Un uh, vienīgais veids, kā mēs varam veicināt un stiprināt cilvēktiesības un pamatiesības Eiropas Savienībā, uh, ir tas, ka mēs esam pilnīgi objektīvi attiecībā uz situāciju un dalību valsti, kur vērtē. Mums ir jāskata tikai fakti. To jau teicu, um, uh, tātad, ja man katru reizi būtu uh, E, jārēģē uz Orbana teikto. Kas mums ir jādara Ungārijas un citos gadījumos? Mums ir ļoti precīzi jāskatā juridiskie fakti, lietas būtība, jāvērtē pilsoņu sūdzības un faktiskā situācija sabiedrībā. Mums ir jārunā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, preses pārstāvjiem, un tad mēs varam gūt pilnu situācijas uh, ainu. Uh, un es nekad uh, nepieņemšu šo attaisnojumu, ka jā, jā, jūs varat kritizēt manu valsti, bet tur kaut kur citur ir vēl sliktāk. Nē, katra situācija ir jāvērtē pēc būtības, uh, un tas ir vienīgais risinājums šai kritikai par divējādu mērauklu, par tās piemērošanu. Šāda kritika, protams, vienmēr būs, bet ar savu rīcību jūs varat demonstrēt, ka rīkojaties pietiekami objektīvi un nepiemērojat divkāršus standartus. Priekšsēdētāji, es atbildēju uz šo pēdējo jautājumu, pieņem, ka tas bija pēdējais jautājums, un tomēr netērēšu vairāk ilgi jūsu laiku, bet eh, secinājumos noslēgumā gribētu paust uh, savu pārliecību par to, kas ir jādara turpmākajos gados. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja turpmākajos gados mums neizdosies uh, atgūt saikni ar cilvēkiem, kur labā mēs strādājam ar Eiropas pilsoņiem, tad Eiropas projekts uh, būs apdraudzēts kā tāds. Ja mēs neatgūsim saikni ar tiem cilvēkiem, uh, kur labā mēs sakām, ka mēs strādājam, tad viņi uh, pagriezīs muguru Eiropas pils uh, projektam. Eiropu izveidoja cilvēki. Tā ir bijusi ļoti veiksmīga. Tas um, droši vien ir visveiksmīgākais miera projekts cilvēks vēsturē. Un tad, kad es saku, ka to ir uh, īstenojuši cilvēki, tad es šeit domāju gan vīriešus, gan sievietes. Uh, Tātad angļu valodā man var nozīmēt gan uh, vīrieši, gan sievietes. Un man sieva vienmēr saka, tad, kad uh, Dievs radīja cilvēku, tad viņa to domāja kā joku. Nu labi. Varbūt, ka Eiropas integrācijas uh, veiksme ir bijusi tik uh, liela, ka esam uh, tā kā ieslīguši tādā eiforijā un neapzināmies, cik tas viss ātri var atkal sabrukt vai izirt. Un e, ir milzīgi izaicinājumi tagad Eiropas projektam pēdējos gados bijuši, ir šī neticam dziļā ekonomiskā krīze, smagākā krīze kopš 1930. gadiem neticamā sajūta par šo apdraudējumu no ārpuses, vai tas būtu uh, uh, ultranacionālisms Krievijā vai fundamentālisms Ārābu pasaulē, tad, tad uh, ir šī sajūta, ka pirmo reizi Eiropas vēsturē kopš otrā pasaules uh, uh kara uh, vecākiem ir bail, ka viņu bērniem būs sliktāk dzīve nekā viņiem. Tam visam ir vajadzīga Eiropas atbilda. Dalībvalstis uh, vienas pašas ar to nevar tikt. Uh, Uh, galā, bet mums ir vajadzīgs Eiropas pilsoņu mandāts. Mums ir jāpierāda, ka viss, ko mēs darām, ir Eiropas pilsoņu interesēs. Varbūt, ka mans portfēls izskatās tāds tehnisks, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka sasniedzot uh, labākus konkrētus rezultātus Eiropas pilsoņu labā, uh, tādējādi tas ir gandrīz vienīgais veids, kā mēs varam atkal atgūt saikni ar pilsoņiem, kuru nākotne ir daļēji mūsu rokās. Šim kontinentam ir spoža nākotne, ja mēs strādāsim aktīvi pie saturiskiem jautājumiem, pilnībā ar, respektējot pamatiesības, daudzveidību un visu, kas ir svarīgs Eiropiešiem, bet ja mēs turpmākajos gados nesavāksimies un nepārveidosim savu darbu un neko, nekoordinēsim mūsu darbu pietiekam labi, lai koncentrētos uz prioritātēm, tad eh, šī organizācija un šīs eh, institūcijas eh, būs perfektas Brīseles burbulī, bet tas neko nenozīmēs, tas neko nedos Eiropas pilsoņiem tas var arī nekad neīstenoties, jo Ja jau, ja no Eiropai ir eh, viena īpašība, kas ir ļoti būtiska, tad tā ir iespēja adaptēties pārmaiņām, un es esmu pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt, ka mēs to izdarīsim veiksmīgi, un ka varēsim saviem bērniem teikt, ka pēc desmit gadiem šis kontinents ir labākā situācijā nekā tas ir šobrīd. Paldies! Paldies, Timermans kungs, paldies, dāmas un kungi, paldies par to, ka tik ļoti precīzi ievērojot laika ietvaru. Priekšsēdātāju konferences dalībniekiem, kas tagad izvērtēs šo uzklausīšanu, es sasaucu sapulci pulkstens 18. President.